Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Labrīt, dāmas un kungi. Sāksim mūsu darbu. Priekšsēdētājs Broks ir ceļā. Viņam jau no rīta bija nozīmīgs sarunas, un līdz ar to viņš uh, arī, protams, nevarēja būt uzreiz šeit pašā mūsu sanāksmes sākumā tomēr. Tad mēs darbu sāksim, un es vadīšu līdz tam brīdim, kam viņš ieradīsies, un ceru, ka jums nav iebildumu. Pirmkārt, atkārtības projekta apstiprināšana. Vēlos jums informēt par divām izmaiņām. Tā kā Bahreins ārlietu ministrs ir atcēlis savu vizīti Eiropā pēdējā brīdī, tad līdz ar to mums ir jāizmaina sava darba kārtība. Līdz ar to ārlietu ministra sarunas viedokļu apmaiņa ar Bahreins ārlietu ministru vietā. Mums būs viedokļu apmaiņa ar iesniegtiem grozījumiem par Serbiju, Serbijas rezolūciju, kas sākotnēji bija plānots kā 9. darbkārtības punkts, tas tad būs 7. darbkārtības punkta vietā. Tāpat arī mūsu referents Tano Kungs, kurš tad ir sagatavojis ziņojumu par Melkalni ir saslims, un līdz ar to viņa jautājumu mēs izskatīsim. Mēs nevaram izskatīt pēcpusdienā. Labi, tagad ķersimies pie Eiropas parlamenta sagatavotās rezolūcijas par 2011. gada progresu ziņojumu par Bosniju un Hercegovinu. Tas ir Dorisas Pākas sagatavotais ziņojums, un es uzreiz dodu vārdu viņai, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji! Paldies, ka jūs arī aizstājat uzreiz Braku kungu, lai mēs bez liekas kavēšanās varētu sākt uzreiz darbu. Jo mums ir, protams, jāizskat pašiem, un lai tālāk varētu nodot arī citām komitejām. Un tāpēc es jums neatkārtošu lietas, ko teicu iepriekš, tikai šodien runāšu par kompromisa piedāvātiem grozījumiem. Tātad to, ko panācām vēl vakardienas vēl vakarā. Bosnijas Hercegovinas uh, sakarā esam novērojuši ļoti pozitīvas tendences. Tā ir tagad arī spēkā valdība, kuru gan mēs nesaucam par valdību, bet gan par ministru padomi. Un mēs esam šobrīd vienojušies par to, ka visi lielie jautājumi vēl būs jāizskaidro, jānoskaidro. Daudz lietas ir jau atrisināts un ir paredzēts arī uh, E, tautas skaitīšanas e, likums ir pieņemts, un tā ir tikai divas papildus lietas, tātad no diviem plus pieciem jautājumiem, kas vēl jāatrisina, tātad augstā pārstāvja e, misijas izbeigšana, tātad mēs runājam par militāro, militāro, militāro īpašumu, un arī, kas ir valsts īpašumu nošķiršanu, tātad militāri īpašumu, valsts īpašumu. Un vēl Bosnijā un Hercegovinā mm, viņi tiešām virzās tāt uz Eiropas Savienību, un tāpēc jau arī mēs varam arī straujāk noslēgt šo asociācijas posmu. Un tāpēc mēs sagaidām arī, kā jau atsaucoties uz arī uh, padoms um, priekšsēdētāju, tad Bosnija Hercegovina varēs iesniegt arī pieteikumu par nākamo posmu. Mēs katrā ziņā tiešām ceram, ka arī politiskie vadītāji, protams, ievēros savus dotos solījumus un tagad arī izveidos visas tās iestādes, kas ir nepieciešamas. Es vēlos tā pievērsties strīdīgākajiem jautājumiem. kas varbūt daudziem liktos ir šajā ziņojumā, bet domāju, ka rezolūcijas paks eh, piedāvātā jaunajā variantā tas jau lielā mērā ir atrisināts. Tad mēs tādu piedāvājam jums jaunu formulējumu, kas visiem būtu pieņemams. Pirmkārt, jautājums ir par to, vai mums ir jāraksta tas, ka augstajam pārstam ir jāatstāj šī valsts. Savā ziņojumā mēs sacījām, ļoti piesardzīgi jāizvērtē kādā veidā vai tam līdzīgi. Tomēr vairāk kolēģi norādīja, ka ziņojumā tomēr būtu ļoti precīzi jāatgādina, ka ir skaidri nosacījumi, kuri ir jāievēro. Es atgādināšu jums 5 plus 2 vienošajos. Tas tātad bija pirms gada vēl ar vienu spēkā šodien. Diemžēl tas nekur nav pavirzījies. Tāpēc mēs tā, esam atraduši tādu redakciju, kas atbilst mūsu interesēm, norādot, ka augstais pārstāvis vairs nav nepieciešams galu galā pašiem cilvēkiem šajā valstī jāuzņemas atbildība par savu valsti, tomēr ir jāpanāk vēl svarīgi soļi. Un tas, kas ir jāizdara, jāizdara. Mēs norādām arī, ka mēs angļu valodā sakam records, records. Authorities must, in this context, resolve the outstanding issues of state property and defense property. Tātad atgādina, ka ir jānošķir šie jautājumi, neatrisināmie jautājumi, līdz šim neatrisinātie jautājumi par valsts un militāriem īpašumiem. Tātad šis formulējums recalls atgādina, manuprāt, ir precīzāks un tas arī ir pieņemamāks citiem politiskām grupām. Un kolēģi uzskat, ka tā mēs varam arī rīkoties tad. Tad vēl bija neliela aizķeršanās ar mazākumu tautību, ja minoritāšu aizsardzību. Uh, Mēs toreiz norādījām, ka mēs runājam tikai par atsevišķiem individiem un ka mums arī to vajadzētu precīzi ņemt vērā. Tāpat bija papildus arī jautājums, ko tā tiek ļaujam kompromisā. Tātad mums bija arī atsevišķi jautājums par tātad lietu, kur mēs pagājušajā Belderkungs runā par Vahabircu Bet, nu, lūk, tas jau ir, ir jautājums, kas Bosnijā, Hercegovinā izpelnījies tiešām ļoti lielu rezonanci. Arī viņu medīt, kā ziņoja, kā es būtu norādījis, ka lielais muftī būtu pats lielākais nacionālists, bet tā tas nav, es to tā neteicu, un līdz ar to, protams, bija grūti to apstrīdēt un norādīt, bet mēs norādījām arī pošu mūsu Uh, galu galā tas taču viss tika dokumentēts, un lūdzu visu varēja arī dzirdi paklausīties vēlreiz šīs sēdes protokolu un dzirdēt, ko mēs precīzi sacījām. Bet ne, tas nepalīdzēja daudz, un visu laiku bija apvainojumi par to, ka man lūk maksājot Dodikungs, viņš īstenībā nekad mani nebija, uh, visu laiku viņš bija mani lamājis, pēkšņi es tikko pierakstīju viņam par labo roku. Nu, lūk, to mēs esam, protams, apsīdējuši un noraidījuši. Tomēr Šīs jautājums, Vahabīt, to mēs esam atkal, at, atkal iekļāvuši, lai tikai mēs saprastu. Par ko mēs raudz, ba, baidāmies? Ka tiešām tas varētu būt aktuāli atkal arī Eiropas kontekstā caur Bosniju Hercegovinu. Tātad tā ir organizācija, islāma organizācija, kas pārstāv ļoti radikālus viedokļus, kur arī, no kuras pat baidās arābu pasaulē. Uh, Tas ir tādām strāvojums, nu tiešām radikāli noskaņot islāmisti, kas baida pašus musulmaņus, un līdz ar to viņi ir ļoti aktīvi šobrīd Bosnijā, Hercegovinā un līdzīgi arī Kosovā, un īstenībā viņi nodarbojas ar jautājumu, kur sākumā tieši virzīja pats ar visiem saviem drausmu darbiem Miloševičs. Viņš norādīja, ka nu, tas ir apdraudējums, un viņš baidīja Eiropu arī ar šādu uh, islāma atceru. Bet, lūk, ja Bosnijā, Hercegovinā vahabīti varēs vēl aktīvāk darboties, tas ir liels, liels draudz. Un tieši tāpēc mēs par to arī runājam savā rezolūcijā. Bet es jums nolasīšu, kādā ziņā tas tiek piedāvāts, lai visiem būtu skaidrs, lai nebūtu skaidrs tā, ka kāds teiktu, ka mēs vēršamies pret atsevišķiem um, musulmaņu skolotājiem, vai arī, ka mēs tomēr par to, kā īstenībā mēs runājam par tādu tsunami parādības apturēšanu. Tāpēc mūsu teksts ir šāds. Aicinu vietējās iestādes arī ciešā sadarbībā ar starptautisko sabiedrību apkarot nacionālo un reliģisko neiecietību. Un īpaši mēs norādām, ka līdztekus citām ekstrēmām tendencēm ir ļoti satraukts pār pahabitu darbību. Un tieši tāpēc aicina un apsveic arī lielā muftī paziņojumu, kurš norādīja, ka terorisms ir uh, vardarbīgi akti, kas ir pretrunā ar islāmu un tā vērtībām. Un tieši aicina valsts atbildīgās iestādes arī izskaust ekstrēmiskā starpības un ekstrēmisma draudus visā Rietumbalkānu reģionā. Un man radās tāds iespējas, ka kolēģi ir gatavi to atbalstīt jo tas ir ļoti rūpīgi eh, izskaidrots, un es domāju, ka neviens tāds nevar noteikt, pateikt, ka mēs esam pret kādu grupu. Mēs tikai mēģinam pievērst uzmanību un norādīt uz iespējamām problēmām, un ka jārīkojas jābūt piesacīgiem. Un lūk, tad papildus vēl arī vēl mutiskais grozījums. Daudz nezinu, kā Kosovas iedzīvotāji ir, un arī Kosovas cilvēki, kas dzīvo, viņi nevar vispār aizbraukt uz Bosniju Hercegovinu. Neviens neatzīst viņu pases, viņu identitātes kartes netiek atzīta Bosnijā Hercegovinā. Pat Serbija atzīst viņu identitātes karti. Un viss tās valsts, kuras nav atzinušas Kosovu, tomēr atzīst viņu identitātes kartes vai arī pas, pasi. Un Bosnija šobrīd ir vienīgā valsts, kas to nedara. Uh, Un tieši tāpēc es aicinātu jūs ar mutisko grozījumu aicināt atbalstīt šādu formulējumu. Aicina valsti, piedošanas jaucte. Tātad norāda, ka Bosnija-Hercegovina ir vienīgā valsts, pauž bažas, ka Bosnija-Hercegovina ir vienīgā valsts, kas neatļauj arī atzīt eh, un ceļot Kosovas iedzīvotājiem. Un tiesām aicina arī Bosnijas Hercegovinas iestādes atzīt Kosovas iedzīvotāju dokumentus, lai viņam ļautu arī ieceļot Bosnijā Hercegovinā, kā to dara arī citas valstis. Un vēl viens maz um, problēma. Atcauties arī uz Baskut kundzes grozījumu, mēs runājam par robežām. Jūs ļoti labi zinat, ka Bosnija Hercegovina ir gāras robežas ar uh, visām valstīm reģionā, un līdz ar to es nevēlējos šeit kaut kādā veidā iekļaut ļoti gārus grozījumus, domāt par Vaskots kundzi. Nu, es domāju, viņi tam piekritīs. Mēs jau nevaram norādīt Bosnijai, kādā veidā viņi atrisina savus robežu jautājumus ar kaimiņiem. Līdz ar to mums jāizmanto visi iespējamie līdzekļi, līgumi, arbitrāža. Viss ir iespējams. Izņemot kāru. Jā. Un tāpēc man ir šāds grozījums aicina Bosnijas Hercegovinas valdību un kaimiņu valstis darīt visu, lai atrisinātu robežu strīdus. Nu, tieši tāpat tas bija jārisina arī Horvātija, un es nedomāju, ka mums tādu būtu jāpiesauc Horvātija tieši vārdā šeit. Tas galu galā ir Bosnijas uzdevums un tās kaimiņu valstu, un mēs, protams, arī varam runāt par Horvātiju Horvātijas ziņojumā. Nu, lūk, tie tie sarežģītākie jautājumi. Un vēl. Esam nu pat pabeiguši šo redakciju, ņemot vērā Kornelsens kundzes um, grozījumi. Vēlreiz tad vācu valodā. Augstā pārstājas Sērensena kunga birojas, kurš īstenībā bijis pareizais cilvēks šim reģionam, labs cilvēks. Nu, kādās, ja mēs norādām, ka viņa biroja um, loma visā reģionā būtu jāstiprina. Nepietiek, ka viņš tikai Sarajevo. Mums ir jārunā par to. Jā, viņam, protams, ir kā maz viens birojs arī citviet, bet tur tikai viena persona, kas strādā. Un tas ir nepietiekami. Tāpēc mēs vēlētos, kā mēs nodrošinām arī, to mēs arī vakarien norādījām sarunās ar Sorenseniku, ka viņam būtu jādod arī tuslu. Un jāskatās, jo tuslā bija arī uh, bija arī ļoti sarežģīta situācija, un šis vietējais pārvaldītais mērs, viņš ļoti aktīvi iestājās par bosniešu arī interesēm. Tātad augstā pārstāvja vēstnieka uzdevumi būtu arī un uh, pilnvaru veikšanai nepieciešams arī papildus darbinieki, tātad personāls. Tad, ja mēs viņam dodam uzdevumus, tad viņam jādod arī iespējas tos īstenot. Uh, Paldies koordinatoriem par ļoti labo sadarbību un aicinātu jūs šodien pa daudz ilgi arī nediskutēt, jo man vēl jādodas arī uz kultūras komiteju. Paldies. Pak, ich, uh... Äh, Paks kundze, paldies jums, ka jūs tomēr nedaudz no sava laika arī veltat mums. Un tāpat arī jūs apsveicu ar izcilo angļu valodu. <laughs> Ja? Genau so war es gemeint. Jūs <laughs> zināt, ko es ar to gribēju pateikt. Es jau cīnījos šorīt ar īriem, un arī īrijas radio arī sniedz interviju par viņu referendumu jautājumu. Nu, lūk, sarežģam lietas, tur tā kā viņi jau tāpat nebūtu smaga situācija. Nu, labi, paskots kundze tagad. Paldies, priekšsēdētāji, par Bosniju Hercegovinu. Es domāju, ka mēs visi piekrītam. Name, that... Mēs arī ceram, ka jaunā valdība tiešām pātrinās visu šo situāciju un mm, vajadzīgās reformas īstenosim. Un arī pieņemts arī jaunais likums par tautas skaitīšanu un par bezvalstniekiem. Un līdz ar to mums ir jāatceras, ka, protams, ir pārvietotās personas un bēgļi. Uh, Ir ļoti labi, ka arī atsevišķi komiteja ir izsina jautājums par konstitucionālām reformām, tomēr šīs lietas būtu jāprecizē. Un tāpēc mums jāskatās arī Eiropas uh, uh cilvēku tiesību pārstāvi loma un arī par to, kā mēs Bosniju Hercegovinu varam tiešām izveidot par funkcionējošu valsti. Un galu galā, lai Bosnija Hercegovina vai kādu dienu iestātos Eiropas Savienībā kā viena valsts. Ir bijušas daudz diskusijas, Un tāpēc šobrīd jāatzīst, ka tikai nelaimīgā kārtā ir vēl ar vienu jautājums par musulmaņu šo radikālo kustību, kas galu galā ir tikpat liels vešķermenis arī pašiem musulmaņiem, kā arī mums. Tātad viņi norobež no šī Vaihabī jautājuma. Tātad, ja mēs uzliekam tik lielu akcentu uz šādu Bahāvī grupu un vienlaikus neminām citas ekstrēmismu grupas un tikpat labi arī nacionālo ekstrēmistu grupas, tad es tomēr uzskatu, ka ir jāpie, jāpieņem šis kompromiss grozījums, kas, manuprāt, piedāvā daudz līdzsvarotāku redakciju. Un es ceru, ka arī viss komiteja to atbalstīs. Par Horvātiju. Horvātijas jautājums, protams, ir sarežģīts, viņam ir ļoti gara robeža. Uh, un tas ir ļoti nozīmīgi, un tieši tāpēc arī mans grozījums. Tas gan nav nekāds kompromiss grozījums, tas būs atsevišķis grozījums, par ko balsosim, un ceru, ka to kolēģi atbalstīs. Un es domāju, ka arī Horvātija, gan Bosnija Hercegovina atradīs risinājumu, kā atrisināt robežu strīdu draudzīgā gaisotnē. Un vēl divi punkti. Ja mēs runājam par izlīgumu Tad ir runā, jārunā arī par dzimumu noziegumu upuriem, par vardarbības upuriem, un Bosnijas Hercegovinas visas puses ir iesaistījušās stratēģijas izveidē. Savā grosībā man tātad ir piedāvāts dalītais balsojums. Es tomēr ceru, ka jūs atbalstīsiet abas daļas, un arī referente atbalstīs. Arī Serecenkungs vakardien norādīja un apstiprināja, ka tagad ir pienācis tiešām brīdis, kad var panākt šādu izšķirošo virzību, un šiem upuriem nepieciešams mūsu atbalsts. Mums ir, protams, jāpierāda arī, e, ka mēs respektējam vārdu brīvību, tāpēc es runāju par Anģelīnas Čolī filmu. Un visbeidzot, mēs gribētu, lai būtu izmainīts arī pilsonības likums, kā to pieprasīja arī konstitucionālā tiesa steidzamības kārtā. Paldies! Paldies! Kas ir kungām vārds tālāk, lūdzu? Thank you very much, Chair. I will speak. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu slovēņu valodā. Paldies, eh, godātie kolēģi. Bosnija Hercegovina ir ļoti sarežģīta valsts un arī ļoti jutīga valsts. Tieši tāpēc savās diskutijās mums jābūt ļoti smalkjūtīgiem. Mums jāpiet ļoti līdzsvaroti. Nu, varbūt tā ir tāda šobrīd vētra ūdensglāzē, domājot arī par mūsu sniegtiem paziņojumiem saistībā ar vahabitiem. Tomēr divas trešdaļas no šodienas diskusijām tieši arī tiek tagad mm, veltīts vahabitiem. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Galu galā tā ir izolēta kopiena, un lietas, kas tur vēl arī bija aktuālas pirms pāris mēnešiem, un arī persona ar Sarajevo ieradās ar bruņots, ar ieročiem, nu tas ir katrā ziņā at, individs un atsevišķis gadījums. Tas nav jāuzskata par Bosnijas Hercegovinas lielo problēmu mēs vairs nerunājam te ne par kādu Saudārābiju, tā ir skaidra Eiropas valsts, kur skaidra Eiropas perspektīva un Eiropas vērtībām. Tieši tāpēc šis piedāvātais grozījums, tāds kompromiss ir, manuprāt, pieņemams, mūsu politiskais grupiņš ir pieņemams, un mēs to arī atbalstīsim. Tālāk vēl par atsevišķo grozījumu 75. Uh, grozījumu, katrā ziņā mēs te runājam arī ka jāuzsver, ka Bosnija Hercegovinā notiek iekšējais uh, varbūt šī tāds um, arī iekšējais izskairošanas darbs. Viņam, protams, ir daudzie konflikti, kas ir jāvārvar. Un katrā ziņā mēs nerunājam tikai par Sediču Finčī um, notiesājušo spriedumu, lai to izskatītu arī šeit prezidijā. Nē, nē, par to vispār nav runā. Runē par to, lai Bosnija Hercegovina kļūtu par funkcionējošo valstī. Nu, lūk, ziņojumā rezolūcija priekšlikumā ir ierosinājums, lai augstais pārstāvis tiktu atsaukts un vispār izbeigt savu darbību Bosnijā Hercegovinā. Es to gan vērtētu ļoti atturīgi šādu iniciatīvu. Manuprāt, starptautiskā sabiedrība un tieši augstā pārstāvja darbība varētu būt tas svarīgs elements, bet viņam vajadzētu, protams, daudz skaidrāk, precīzāk formulēt savu viedokli daudzos jautājumos. Nereti viņš arī noklusē Viņš neko nesaka. Es nedomāju, ka te vajadzētu kaut kādā veidā arī ievērošot viņa pilnvars, bet gluži pretēji būtu jāatrod veids, kādā veidā varētu norādīt, kā. ka, protams, Eiropai nepieņemami pieņemt genocīdu noliekšanu. Un vēl visbeidzot, es pats personīgi Atbalstu arī Zeredzena kunga centienus, arī atvērt biroja uh, filiālis uh, citās Bēsnijas Hercegovinas uh, pilsētās. Vienā Tuslā ir bijuši vislielākie pārkāpumi, un federācija jau neietver tikai Sarajevo. Mums ir jāparedz arī citi labi piemēri, un tādā sakarā būtu arī jānodrošina ciešāka sadarbība risinot jautājumus par kara noziegumu un dzimumu noziegumu atrisināšanu. Jo Bosnijā-Hercegovinā tiek nosodīti ar notiesām spriedumiem, mm, protams, arī sodīti daudzie noziedznieki, savukārt paši upuri nesaņem nekādas kompensācijas. Un tāpēc vajadzētu ieviest sistēmu, kas ļautu uh, arī uz uh, šādu sūdzību pamatu, tomēr arī tad, un apsūdzību pamatu, tad panākt arī kompensācijas saskaņā starptautiskām tiesībām. Mums ir, domāju, jau jārēķinās arī ar vēl papildus juridisku atbalstu Bosnijai Hercegovinai un arī finanšu atbalstu, lai pilnībā mēs arī notiesātu visus kara noziegums un attiecīgi sniegtu atbalstu upuriem. Katrā ziņā es pateicos referents kundzei par sagatavotu ziņojumu nu, rezolūciju. Paldies! Thank you. Paldies! Šajā ziņojumā, manuprāt, ir skaidrs, ka galvenais strīdīgais jautājums ir šāds, vai nu aplūkot šo valsti uh, kā Uh, nobriedušu demokrātiju vai uh, valsti, kas atrodas pēc konflikta situācijā, vai prasīt, lai vairāk šī valsts uzņēmas atbildību, vai arī vienkārši izvirzīt stingrus kritērijus un pārbaudīt to izpildi. Manuprāt, mēs esam raduši labu vidusceļu uh, kompromisu grozījumos par augstā pārstāvu misijas uh, slēgšanu un ceru, ka arī balsojumā tas uh, šis risinājums gūs atbildību. Mēs uh, varam konstatēt uzlabojumus un nav tā, ka mums visu laiku būtu jāieslīgst pesimismā, kas gan mūsu brīžām pārņem. Tālāk par vahabītu jautājumu kompromisu. Manuprāt, tas ir nesamērīgi viņus vispār pieminēt šai tekstā. Uh, Manuprāt, reliģiskie nacionālisti un, un citi ekstrēmisti e, ir nosodāmi, ekstrēmisms rada naidu, vardarbību, diskrimināciju. Arī pati esmu to piedzīvojusi Belgradā un Splitā geju pride demonstrāciju laikā, kuras tika apmētātas ar akmeņiem, bet uh, ja mēs pieminām vahabītu šajā Bosnijas ziņojumā, tad uh, tas dod argumentus tiem, kuri cenšas nomelnot uh, Bosnijas musulmaņus. Un tas arī būtu trumpis uh, Beldera ekstrēmistu partijai, kas uh, arī vēršas pret sievietēm un kas uzskata sevi uh, par uh, nīderlandiešu kristiešu aizstāvjiem, bet jāsaka, ka nīderlandieši ir mēreni kristieši, tāpat kā bosnieši mēreni musulmaņi. Paldies. Mājerkungs. Ibri Zagovičs kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs. Runāšu pavisam īsi. Uh, vēlējos uh, norādīt, ka Dorisa, kā vienmēr, ir uh, sagatavojis ļoti labi izstrādātu dokumentu, un mani šis uh, teksts ļoti apmierina, un tāpat arī kompromisa grozījumi. Bet tomēr man ir viens komentārs un es uh, to saku personiski. Runa ir par ceturto kompromisa grozījumu. Man šķiet, ka sākotnējais formulējums bija labāks. Patiesībā mums vajadzēja runāt par 5 plus 2, jo šī, šo formulu atbalsta komisija, padome, un šo formulu mēs vienmēr esam izmantojuši mūsu rezolūcijām rezolūcija ar lielu uzmanību tiek uztvērta šajā reģionā. Katrs vārds tiek pētīts un analizēts, un tādēļ mums, ne, ja mēs neizmantojam vairs to terminoloģiju, ko līdz šim, tad Bosnijā to noteikti pamanīs, un viņiem radīsies jautājumi, kādēļ tas tā ir. Kādēļ mēs vairs nerunājam par 5 plus 2, jo 5 plus 2 nozīmē arī to, ka starptautiskā sabiedrība Eiropas Savienība arī saka savu vārdu šai situācijā. Ja mēs tikai runājam par divām prasībām, tad to uz vietas varētu interpretēt tā, ka ir palikuši vairs tikai divi punkti, kas ir jāīsteno, un tas varētu nozīmēt, ka pieci pārējie jau ir uh, izpildīti, atrisināti, un tādēļ mums vajadzētu atgriezties pie sākotnējā formulējuma. Paldies, es. Nu jā, mēs varbūt varētu, protams, kaut ko arī atsevišķi piezīmēt eh, mūsu ziņojumā, lai tas būtu tomēr spēcīgs un skaidrs, bet nevaram arī, protams, parādīt tādu gļēvu situāciju nostāju. Paldies, priekšsādātāji! Jā, nu, mēs varbūt varam atgriezties atkal detalizēti pie līdzinējām diskusijām, kas tur notika. Es domāju, ka mums jāspā, jāpauž ļoti spēcīgs morāls atbalsts, un tā kā to piedāvā arī pat Doris Pak, tāda redakcija jāatbalsta. Ņemot vērā īstenot to kampaņu Bosnijas sabiedrībā, būtu tikai pareizi, ņemot vērā arī preses klātbūtni un arī Bosnijas pārstāvju klātbūtni, sniegt skaidru signālu. Mēs esam demokrātiska sabiedrība, labas gribas sabiedrība, un tāpēc mēs arī esam gatavi runāt par Bosnijas un Hercegovinas politisko nākotni. Un redzot to pozitīvi, mēs arī aicinātu domāt, protams, kā viņa iespējams strauji virzās Eiropas integrācijas ceļu, pa Eiropas integrācijas ceļu. Mēs viņus jau redzam, kā mūsu nākotnes dalībvalsti. Mums ir jānāk par nākotnes politiskām diskusijām, un mēs uzskatām, ka nav pieņemama šāda netolerances kultūra politiskajās debatēs Bosnijā un Hercegovinā. Ja mēs gribam nodrošināt politisko sadarbību starp sabiedrību, Eiropas parlamentu un Bosnijas Hercegovinas iedzīvotājiem. Es arī uzskatu, ka vajadzētu pārspīlēt, kaut uzsvērt atsevišķus jautājumus par um, reliģiskajām minoritātēm. Tās gal galā ir tikai reliģiskās minoritātes, un Bosnija un Hercegovina pat par sevi ir valsts, kurā raksturīga šāda daudzveidība un arī līdzpastāvēšana. Mēs redzam, ka šāda veidā, protams, konflikti, protams, viņu viņš noveduši pie kara, bet tagad viņam tomēr dominē šī vēlme līdzās pastāvēt un sadzīvot. Un tāpēc Es gribētu arī nedaudz arī pieskarties vahabītu jautājumam. Es, protams, gribēju labāk izvērt, izvairīties no šī jautājuma, jo galu galā tas nav raksturīgs Bosnijai Hercegovinai nedziņu nākotnē. Paldies referentei par ļoti līdzsvaroto ziņojumu, par viņas centieniem. un visi kolēģi, kas ir arī šeit strādājuši, es gribētu norādīt, ka Mums ir jāpie, jāpar viss iespējas, kas vien šai valstī būs nākotnē. Paldies, tālāk vārds Kukas kungam. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Uh pieredze, ilgā pieredze, kas ir referentei un tas, ka viņi tik ļoti labi pārzina situāciju valstī un galvenos spēlētājs atspaguļojas arī rezolūcijas projekta tekstā. Referente norāda uz problēmām, necenšoties tās ne pārspīlēt, ne mazināt to nozīmi un uh, viss uh, tiek darīts ar mērķi palīdzēt šai valstī. Ar labiem nodomiem mēs strādājam pie šiem ziņojumiem, uh, šā ziņojuma, un tādēļ es vēlos uh, pateikties Pakas kundzei un uzslavēt viņu par veikumu. Bet, protams, nenāk jau par sliktu šo ziņojumu atkal uzlabot, aktualizēt. Un katrā ziņā š, tas mums dod iespēju stimulēt pozitīvu attīstību Bosnijā, Hercegovinā. Pat ja uh, lielākajā daļā Eiropas Savienības integrācijas jomu ir sasniegts tikai ierobežots progress, Es domāju, ka tagad, kad ir izveidota jauna valdība, nav vairs nekādu iegānstu atlikt reformas eh, jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības integrāciju. Bosnijai, Hercegovinai ir jāveido kompromisa un konstruktīva dialoga pieeja. Uh, likums par tautas skaitīšanu un par un citiem likumiem ir jāpārādās parāda, ka valsts ir spējīga īstenot uh, pasākums Eiropa, integrācija Eiropas uh, Savienībā un veikt uh, nepieciešamās reformas, lai nodrošinātu efektīvu institūciju darbību visos administratīvajos līmeņos. Šie jautājumi atspoguļojas vairumā grozījumu un tas dod pamatu uh, Uh, saturīgam uh, ziņojumam par Bosniju Hercegovinu, un tādēļ es atbalstu visus kompromisa grozījumus attiecībā par Eiropas Savienības lomu augstā pārstāve biroju vai par cīņu pret ekstrēmismu. Bosnijai Hercegovinai jāvirzās uz priekšu integrācijas procesā, lai pātrinātu valsts attīstību, uh, Tas ir svarīgi gan Eiropas Savienības drošībai, gan reģiona stabilitātei, bet galvenokārt uh, tas ir jādara valsts pilsoņu interesēs. Paldies! Much, Paldies, priekšsēdētāji. Liels prieks jūs redzēt atkal šajā amatā, kaut arī esam zaudējuši delegācijas vadītāju jūsu personā. Atvainojos, ka nokavēju sanāksmes sākumu. Pateicos kolēģiem Jelko Kačinam un Ivo Vaigelam par to, ka viņi jau uh, pārstāvēja um, manu viedokli, bet es esmu ēnu referente un pateicos Dorisai Pakai par to, ka viņa sagatavojas labu izsvērtu ziņu, uh, ziņojumu, bet man ir uh, trīs komentāri tomēr. Pirmkārt par ceturto kompromisu. Mums bija diskusija par 5 plus 2, cik svarīgi ir vēl joprojām minēt šo formulu, bet es gribu norādīt, ka šis uh, delikātais formulējums cetrajā, ceturtajā kompromisā, kur ir runa par izcinājumu augstā pārstāvja uh, biroja jautājumā, bet uh, ka uh, mēs ceram, ka Bosnijas un Hercegovinas uh, varas iestādes spēs atrisināt konfliktu. Tālāk par astoto kompromisu mēs uh, Vahabītu kustību parādām kontekstā. Mēs runājam par nepieciešamību cīnīties pret visām ekstrēmisma formām, un manuprāt, šis formulējums ir uh, pieņemams, es tam piekritu. Un, e, jā, protams, šeit tik runāts par to, ka ir visāda veida ekstrēmisms, bet lielākā daļa no šiem ekstrēmistiem ir saistīta ar Bosnijas Hercegovinas vēsturi. Un vahabisms šeit tiek pieminēts tādēļ, ka tas ka tas ir importēts šai valstī. Tas ir šis pamatojums. Un mēs ļoti skaidri parādām šo parādību kontekstā, nostādot pret uh, to, paužot uh, to, ka mēs iebilstam pret visa veida ekstrēmismu un reliģisko uh, Um, vardarbību. Un vēl es gribētu atbalstu paust 45. grozījumam. Mums ir jāuzsver uh, steidzamu konstitucionālo reformu nepieciešamību, ka jāveic plašas konsultācijas ar visām interesētām pusēm un jāpiemina arī starptautiska konference. Mēs joprojām atbalstam 45. grozījumu, pat ja tas nav iestrādāts kompromisa grozījumos. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties Doris Saipakai par to, ka viņā ir ļoti izsvērtu, pamatot ziņojumus sagatavojusi. Kolēģa Boskurta jau eh, detalizēti par to runāja manas grupas vārdā, bet es gribu uh, pieminēt uh, jautājumu par atsaucu uz vahabītiem. Tas ir uh, teksts, kas ir astotajā kompromisā, ir izsvērts, un šeit ir runa par visu reģionu problēmām. Bet, manuprāt, mums būtu jādomā par to, ka šī parādība ir ne tikai attiecīgajā reģionā, bet to ietekmi var just visā pasaulē, vidusjūras dienvidu reģionā. Un, un patiesībā Londona ir lielākais vahabītisma centrs, atskaitot Saudārābiju. Arābiju un tas ir uh, saistīts ar šīs ekstrēmisma ideoloģijas eksportu no Saudārābijas uh, reģiona. Un varbūt mums būtu jāsastāda ziņojums par Saudārābiju, par to, kā tā eksportē šādu ekstrēmu kustību uz citām pasaules uh, vietām. Un es vēlējos pateikties uh, vēlreiz Dorisai Pakai par uh, šo ziņojumu. Jā, priekšsēdētāji, mans nolūks nebija, lai mēs te pa vahabismu tagad stundām ilgi diskutētu. Diemžēl mums par to bija jādara, jo šis jautājums tika atsevišķi izcelt tieši vietējā presē un pilnīgi nepareizi atspoguļots. Tieši tāpēc par viņu bija jārunā. Un vācu valodā mēs sakām, ka Eh, dažādu veidu varbūt uzreiz arī, protams, ķerties jau pie uh, saknes. Un kādā ziņā mēs tiešām skatāmies, ka vahabismam ir ļoti nopietnas saknes, un tam ir šādai reliģiskajai mm, ekstrēmismam, protams, izpausmes no visā pasaulē. Un mums tas ir jā, jāpiesauc, mums tas ir jānorāda, ka viens no reģio, eh, reliģiskiem un uh, ekstrēmismiem, arī nacionālismu ekstrēmismu veidiem, un es domāju, ka mēs esam panākuši ļoti labu formulējumu. Mēs nekādā veidā nenosodam Bosniju, mēs tikai norādām uz iespējamo draudu, briesmām, ja mēs neizskaužam jau šo parādību saknē, iedīglī, tad katrā ziņā mēs arī nespējam nodrošināt šo uh, svarīgo attīstību. Es domāju, ka šeit piedāvātais kompromiss ir labs, visi jau to galu galā arī pozitīvi novērtēja, tā ka vispār kāpēc mēs par to vairs runājam. Tā ka mēs te, protams, nevis ko nepareizi darām, bet pareizi domāt par nākotni un attīstību. Srebrenicu mēs vienmēr esam nosodījuši, bet par to nav runa šoreiz. Mēs esam, esam nosodījuši tos, kuri negrib nosodīt Srebrenicas uh, gadījumu. Līdz ar to mēs šeit mēģinām savukārt domāt jau par tālākiem soļiem, par problēmu risinājumu, nevis jaukt lietas kopā. Kasinkungs norādīja. Es esmu par to, ka jāizbeidz augstā pārstāva birojas. Un tur viņam taisnība, tomēr mēs šeit piedāvājam tādu formulējumu, kas būtu visiem pieņemams, tā ka par to varam vairs nerunāt. Treškārt, Balskots kundze nav apmierināta ar to, ka ir piedāvāts arī kompromiss, bet nu viņi par to balsos. Uh, Tātad par robežām un robežu grozīšanu. Balskot kungs, eh, kundze, ir sagatavojusi grozījumu, kas nosauc Jusopeviču, piemēram, Horvātu prezidentu, ko viņš ir teicis par robežu grozījumu. Tam nav nekāds uh, saiknes šeit. Es netaisos te rezolūcijas mūsu rezolūcijā iekļaut atsevišķu prezidentu citāts tas nekādā ziņā nav vispār to saistīts. Mēs runājam par Bosniju Hercegovinu, un viņiem ir jāatrod risinājums ar saviem kaimiņiem. Tad, kad mēs rakstam ziņojumu par Horvātiju, tad, protams, arī varat runāt par prezidentu Zuboviču. Jūs sakat, viņš ir teicis to, mēs uz viņu paļaujamies un tam tālāk, bet šis grozījums ir pilnīgi garām. Tam nav nekādas īsta uh, vieta šeit. Mēs to noraidu, un es uzskatu, ka arī uh, jūs to saprotat. Mēs nevaram te citēt otras kaimiņu valsts prezidentu. Un vēl vēl papildus stāsts, kas man jāatzīst, kas man smagi to dzirdēt. Būtu jau, protams, labāk dzirdēt, jā, tas, ko sacīja Kacinkungs, un arī Latvārds kundze nedaudz par to runāja. Aldis kolēģi vēlas, lai mēs izveidot starptautisko konferenci, kur mēs katru reizi par Daytonu runātu un vienmēr runātu par uh, ieinteresētām pusēm. Bet, nu, lūdzu, šajā brīdī, kad mēs esam panākuši ministru pārdomas izveidi, kur mēs redzam, ka mums ir svarīgi beidzot likumi tiek īstenoti un pirmkārt ir pieņemti, ka mēs beidzot redzam, ka situācija virsās uz valsts modeli. Mēs no ārpus tagad mums vajag starptautisko konferenci, kas vēlreiz pārskatītu Daytonas vienošanos, nu, tas ir tik pret uh, kontraproduktīvs, uh, tik nevēlam, ka tas ir tiešām neiedomājami. Mēs taču vēlamies palīdzēt šai valstī, mēs gribam, lai cilvēki paši saprot savu atbildību un ka politiķi ir gatavi arī, protams, grozīt savu konstitūciju, viņi arī to mēģina, lai arī ņemtu vērā Strasbūras cilvēktiesību tiesas uh, nolēmumu uh, Finčī lietā un to īstenot un attiecīgi grozīt savus likumus. Tas ir pareizais solis, un to var darīt tikai pats šī valsts. Protams, ka mēs varam viņus atbalstīt, ja viņi ir gatavi mūsu atbalstu pieņemt, bet tagad sasaukt starptautisko konferenci, atļaujiet man atgādināt ar iepriekšējos konferences, kas izgāzās Ludmirā, un tāpēc cilvēkiem jādod iespēju, viņiem jādod iespēju uzņemties pašiem šo atbildību, un cik vien ātrāk mēs jau varam, protams, ir izbeigt augstā pārstāvja darbu, tik arī tas ir jo labāk. Tas ir jādara, nu lūk, tas tā īsti un koncentrētā veidā, un arī emocionālā veidā, un tas viss man, protams, skar Nu, jūs nedrīkstat būt kā tādi pamācošie skolotāji. Jums jābūt ir iejūtīgiem, un jūs, es saku iejūtīgiem, tad arī jābūt. Mums visiem ir jāmācās, un jāskatās, kas notiek īsti Balkānos, tad ir ļoti, ļoti rūpīgi jāskatās šāda iejūtība. Un ja jūs pret bosniešiem vēršties, sakot, ka mums jau atkal starptautisko konferenci, nu tad lūdzu, tad jums atkal būs darīšana dudiku, un būs atkal nepatikšanas. Nu, būs, paskatīsimies, kā attīstīsies lietas pēc divām gadām, atkal atgriezīsimies. Es ceru, ka jūs visi atbalstīsiet man, un es esmu sagatavojis arī balsošanas sarakstu. Paldies! Nu, labi, eh, Pakas kundzes aicinu tomēr jums apliek vēl šeit, jo Lulača kundze vēlas, bet eh, savādāk. Doris, man, es atvainojos, ka es tomēr lūdzu vārdu, jo Zaļie mēģināja šo jautājumu par vahabītiem, protams, formulēt savādā kompromisā, lai norādītu jebkāda veida ekstrēmismu, gan reliģiskus. Es tikai gribēju precizēt, kā tad bija mūsu nostāja. Nu, līdz ar to šo punktu esam izskatījuši. Paldies, Doris! Pirms ceramies pie Turcijas Došu vārdu. Mm, došu vārdu. Thank you, Chair. Thank you for giving. Paldies uh, priekšsēdētāji par iespēju runāt par ļoti jutīgu humanitāru jautājumu, par ko uzzināju tikai vakar vakarā. Varbūt jūs esat informēti par to, ka Turcijas presē nes nesen bija plaša publikācija par uh, to, ka Jabakī cietumā atrast 38 skeleti uh, cietuma rekonstrukcijas procesā un viss visiem šiem uh, skeletiem galvaskausā ir 9 mm lodes caurums. Tas šīs mirstīgās atliekas tika pārbaudītas, ir, tika veiktas DNS analīzes, un uh, izrādījās, ka tas nav saistīts ar uh, pazudušajiem Turcijas iedzīvotājiem Kiprā, un es lūdzu jūsu atbalstu, lai zināt, miskās iestādes palīdzētu identificēt šīs mirstīgās atliekas, jo tūkstošiem cilvēku Kiprā dzīvo neziņā par savu tuvinieku likteni, par uh, viņu tuvinieku bija ieslodzīti Jarbakir cietumā pēc 1974. gada kara. Paldies, kolēģis Konce. Es domāju, ka mums tad jāvērš tālāk arī Turcijas vēstniecībā un jāpieprasa skaidrojums. Varbūt, ka arī varētu to varētu vēlāk izdiskutēt ar uh, referents kundzi, domājot, kādā veidā mēs šo jautājumu varam noskaidrot. Paldies jums par informāciju. Tālāk nākamais darba kārtības jautājums - Turcija. Vārds Aminai Roitens, lūdzu. lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, op... Uh... Paldies, priekšsēdētāji. 12. janvārī šajā komitejā es uh, jūs kolēģus iepazīstināju ar uh, progresa ziņojuma uzmetumu. Toreiz es norādīju, ka es uzskatīju, ka komisijas un padomas viedoklis bija pareizs uh, un ka uh, Eh, Turcijai ir svarīga loma mm, miera un drošības eh, garantēšanai Eiropā par eh, to, ka pastāv savstarpēja atkarības starp Turciju un Eiropas Savienību, un es arī apsolījos to ierakstīt šajā ziņojumā, un to es esmu darījusi. Tāpat uh, Turcijā ir liels ekonomiskās izaugsmes potenciāls, un Turcijai liela nozīme mūsu energoresursu piegādēs, tāpat pastāv sinerģijas starp Eiropas Savienības ārējo politiku un Turciju. Kad es runāju par savstarpējo atkarīgu priekšsādātāju kungs, tā ir devusi pozitīvus rezultātus gan Eiropas Savienībai, gan Turcijai. Tomēr š, tas ir iespējams tikai tad, ja ir ieguldījums no abām pusēm. Ir jābūt uh, apusējam ieguldījumam reālā darbībā, gan no Eiropas Savienības, gan Turcijas puses. Mums ir nepieciešams reāls progress reformu procesā Turcijā un arī kaimiņa attiecību uzlabošana ar Turcijas kaimiņu valstīm. Un mums ir nepieciešams atbalstīt komisāru Fūles uh, centienus darba kārtības īstenošanā sadarbībā starp Eiropas Savienību un Turciju bet tāpat mums ir jārada nosacījumi, lai varētu sasniegt progresu arī atsevišķās eh, sarunu sadaļās. Protams, daudz kas joprojām ir darāms cilvēku tiesību jomā, runājot par ārējo politiku cīņu pret terorismu, mēs uh, cieši sadarbojamies. Uh, Uh, un uh, tas nāk par labu gan uh, Eiropas Savienības, gan Turcijas interesēm. Janvārī priekšsēdētāja kungs es paudu nopietnas bažas par preses brīvību Turcijā, par to, ka ir arestēti daudzi žurnālisti, politiķi un cilvēktiesību aktīvisti. Un uh, Kodijs. Tas tika atbalstīts arī kolēģijās uh, sēdē. Un es uzskatu, ka šis ziņojuma teksts ir izsvērts un uh, objektīvs. Mums ir jādod Turcijai signāls, uh, ko Turcija var ņemt vērā un īstenot. Es nedomāju, ka mums vajadzētu vienkārši ierakstīt rezolūcijā visu, ko esmu dzirdējusi no kolēģiem, jo tad eh, tas būtu tāds milzīgs saraksts, un mēs neko patiesībā nepanāktu gada laikā. Mums bija diskusijas par rezolūciju diskusiju janvārī esmu saņēmusi 461 grozījumu, esmu strādājusi, strādāju ar ēnu referentiem pie kompromisa grozījumiem. Vēlos pateikties kolēģiem par ļoti auglīgo sadarbību. Tagad mums ir izstrādāti 29 kompromisa grozījumi. Šie grozījumi eh, tika izplatīti pirmdienas vakarā kolēģiem. Kompromisa grozījumos ir iestrādāti svarīgākie jautājumi, svarīgākie elementi. Es runāju jau par likumdošanu, par cīņu pret terorismu, par to, ka daudz cilvēku atrodas preventīvajā ieslodzījumā, Mums ir jānorāda, kādas grūtības, kādas problēmas pastāv, un to mēs arī cenšamies darīt kompromisu grozījumos. Mēs uh, runājam nedaudz konkrētāk par uh, pret terorismu likumdošanu, par kriminālu kodekstu, kodeksu, jo šeit ir tādas normas, ko var pārāk plaši interpretēt. Mēs esam sastātījuši konkrētu kriminālu kodeksa pantu sarakstu un arī pretterorisma likuma pantu sarakstu, kas būtu jāpārskata. Tāpat arī mēs runājam par attiecībām starp valdību un opozīciju. Mēs ar kolēģiem vienojāmies uh, par to, ka kompromisa grozījumos runājām par to, cik svarīgs ir dialogs starp valdību un opozīciju, par uh, sadarbības gaisotni, un mēs paužam bažas par uh, lietām, kuras vēl ir jāizskata tiesā, kur apsūdzētie ir uh, lielākās opozīcijas partijas uh, parlamenta deputāti. Uh, šie deputāti nevar strādāt, kad viņus apdraud uh, krimināla sankcijas, jo šādā situācijā demokrātija nevar darboties. Priekšsēdētāji, vēl viena joma, kas rada bažas, ir tāda, ka ir uzsākta krimināla vajāšana Hranta Dinka slepkavības jautājumā, un šīs lietas izmeklēšana ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu atklātību un tiesiskumu Turcijā. Ir Hranta Dinka slepkavības lietā jānodrošina godīga izmeklēšana un jāpanāk, lai šī lieta nonāktu tiesā un lai tā netiktu, šī izmeklēšana netiktu novilcināta. Tie ir galvenie punkti, ko es minēju. Protams, var vēl veikt uh, precizējumus šai tekstā. Tāpat ir jāturpina sarunas par brīvās tirzniecības līgumu, par tiesību sistēmas ref reformu. Protams, tie ir soļi, pirmie soļi pareizajā virzienā. Mēs aicinām komisiju domāt par to, kādi pasākumi nepieciešami, lai at, uzsāktu sarunas par 24. sarunu sadaļu. Es gribu teikt, ka uh, varbūt kolēģi vēl vēlas kaut ko papildināt. Bet tagad vēl viens punkts par Kipru. Šajā gadījumā nebija iespējams sagatavot kompromisa grozījumus, jo teksts rezolūcijā ir objektīvs, stabils un te ir ļoti skaidri uh, pateikts, kāds ir mūsu galvenais signāls attiecībā uz Turcijas un Kipras savstarpējām attiecībām. Uh, Es gribētu vērsties pie kolēģiem. Jūs esat saņēmuši grozījumu tekstu. Un jautājums ir tāds, jūs, protams, varat atbalstīt šos grozījumus vai arī tos uh, atsaukt, bet uh, teksts uh, līdz ar to tiks apstiprināts. Vēlos pateikties visiem kolēģiem par viņu ieguldījumu un ceru, ka rīt mums izdosies labi nobalstot. Šī rezolūcija ir skaidra un objektīva, un es ceru, ka to pašu pēc balsojuma varēšu teikt arī rīt. Thank you, Mr. Chairman, and thank Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, referentam uh, Rijai Omenai Roitinai par uh, tiešām izcilu darbu. Viņas ziņojums, jāsaka, ir uh, samērā līdzsvarots un pozitīvs. Uh, tāpat kā arī komisāra Fūles ierosinātā darba kārtība ir ļoti pozitīva virzībai uz priekšu, aicinot turpināt darbu ar Turciju. Jāsaka, ka mana grupa ir uh, arī devusi būtiski ieguldījumu grozījumos. Uh, tāpat arī sarunās ar uh, referenti, lai panāktu šo ļoti līdzsvaroto rezultātu. Un tieši to mēs arī vēlamies. Mēs uh, Domājam, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi ņemot vērā Eiropas Savienības attiecības ar Turciju šajā brīdī, kad Turcija spēlē ar vien svarīgāku lomu mūsu uh, reģionā. Bet šis ir laiks, kad rodas arī jauni izaicinājumi. Jūlijā Kipra pārņems Eiropas Savienības prezidentūru. Es domāju, ka tur būs nepieciešams tāds īpašs darbs un sapratni no visām pusēm, bet īpaši no Turcijas puses, par to, kā virzīt šo procesu un sadarbību ar Briseli. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgs šis aicinājums ziņojumā atvērt jaunu sadaļu 23. un 24. Un arī teksta redakcija, par ko mums izdevās vienoties attiecībā uz svarīgākajām problēmām. Konkrēti tiesu sistēmā, konkrētas eh, lietas, kas tika minētas, ir ļoti būtisks. Un, protams, jāņem vērā arī problēmas, kas pastāv masu informācijas līdzekļos attiecībā uz eh, domas brīvību. Un eh, Hrānta Dinku jautājums tiešām ir viens no centrālajiem jautājumiem tādā negatīvā izteiksmē, bet eh, cerams, ka tas palīdzēs labot pastāvošās kļūdas. Vēl viens jautājums, kas ir svarīgs mūsu grupai, ir ļaunprātīga pret terorismu likumdošanas izmantošanu. Lai vērstos pēc cilvēkiem, kas eh, darbojas opozīcijā vai arī vienkārši brīvi sauž, pauž savus viedokļus dažādos uh, veidos. Attiecībā uz Turciju, uz Kipru. Mūsu grupa gribēs, uh, lai rezultāts būtu līdzsvarots, un mēs arī veicināsim šādu rezultātu panākšanu. Tikai gribu atgādināt, ka šajā sakarībā vakar kopā ar padomas pārstāvu mēs tikāmies un uh, es uzdevu viņam jautājumu par konferenci par Sīriju, ko Turcija plāno organizēt un vai uh, tur būtu paredzēts ielūgums arī Kiprai kā Eiropas Savienības dalība valstī, un es saņēmu pārliecinību, ka tā būs darba metode, kas arī tādā pozitīvā veidā tiks uh, izmantot un kas atspogļosies arī turpmākajos ziņojumos. Uh, paldies vēlreiz uh, referentei, kolēģiem, īpaši no manas uh, grupas, un uh, gribu izcelt objos kungu, kurš bija mūsu ēnu referents, bet kurš šodien nevarēja būt klāt, klāpēc, ka viņš ir saslims, bet viņš lūdza man uh, norādīt uz šīm uh, konkrētākajām lietām. Paldies! Jā, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, also auch von mir erstmal danke. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, paldies Soiminai äh, Rūtins kundzei par labo darbu. Nu jau jāatzīst, ka pagājušā gada mums laikā ir gandrīz vai vienprātība par to, ka ir izveidojusies paradoxāla situācija. Uh, Tātad pirmkārt mēs risinām sarunas ar Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā, tam būtu jābūt pozitīvam, nodrošinot tomēr uh, labākus rezultātus, bet īstenībā mēs nonākam pilnīgi strupceļos daudzās situācijās. Tāpēc šobrīd, domāju, par strateģisko attīstību ir ļoti labi, ja mēs varam panākt tādu pozitīvu darba kārtību, kas nav ekskluzīvā veidā tikai koncentrēta uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Tātad norāda uz daudz plašākām sarunām. Uh, Un tāpēc šajā ziņojumā iekļaut svarīgas lietas. Pirmkārt, ir jautājums, kas ir ļoti svarīgs arī mums kā politiskai grupai. Cilvēktiesības, pamatiesības, pamatvērtības un arī tiesiska valsts. Un Turcijai kā kandidātu valstī ir jāspēj pielāgoties Eiropas Savienībai, un līdz ar to viņam ir jāpierāda tas un arī jāatbalsta un jāvirza tālāk. Tas tiešām nevis tikai jāķeksējas, bet jāvirzas tālāk. To arī kolēģi pareizi norādīja, ka šobrīd īstenībā atsevišķos jomās uh, situācija tikai pasliktinās. Tas ir ļoti nopietni satraucoši. Vairāku desmitu žurnālistu apkā, apcietināšana decembrī ir ļoti, ļoti satriecoši. Tāpat arī iepriekš, kur mēs esam skatījusies, kā tika risināts sarunas ar kurdiem. Mēs redzam, ka diemžēl pēdējā laikā sarunas un viss šīs attiecības ievirzās negatīvā gultnē. Man būtu šāds vērtējums. Ja mēs vēlamies tiešām mierpilnu un mierīgu izlīgumu starp kurdiem un turkiem, tas būtu tiešām apsveicami, bet mēs redzam, kas ir bijuši vienam turku avīzes ķelnē eh, Parīzē, Londonā. Mm, tika tātad avīzes, kas atbalstīja kurdus, tika viņu redakcijas izdemolētas un iz, eh, dedzinātas. Ja mēs tiešām vēlamies panākt mierpilnīgu uh, Uh, risinājumu, tad būtu jāuzskata un jāciena abas puses. Tas nav pieņemams šāda rīcība. Tāpat mums jāpanāk, lai tiek ievērot Eiropas Savienības uh, standārti visaugstākā mērā visās jomās. Gan vēl uh, gadījums mums ir ļoti satraucošs, un tāpēc mēs pieprasām mēs labāku analīzi iegūtu par to, kas īsti notiek. Mums jāpieprasa komisijas analīze. Uh, Līdz šim tas ir bijis tāds ļoti vispārīgs skats uz to, kāds ir bijis notiešājušas spriedums. Komisija norāda, ka, protams, ja jūs tagad gribat analīzi, tas nozīmē, ka jūs uzņematies tiesas funkcijas. Šāds arguments ir nepieņemams. Jums ir jāanalizē situācija un jāpiedāvā arī šī analīze parlamentam. Tālāk konstitūcija. Konstitūcija tiek no jauna pārstrādāta, parlaments šobrīd ļoti strauši jau tam virza. No otras puses, jau 2010. gadā pieņemtās konstitucionālās normas, jeb grozījumi šobrīd tiek ieviestas, un līdz ar to mēs skatāmies, kas ir arī mūsu ziņojuma piektajā kompromisa grozījumā, mums ir precīzi jāskatās, kas īsti notiks. Tātad mēs ļoti precīzi ēdam jauno progresa ziņojumu, kas ļoti labi aprakstojas šo situāciju. Nav tā, ka jautājums tikai satrauc mūs, tas satrauc visus Turcijas sarunu partners. Kolēģi, mums ir jāsagaida, ka 23. un 24. saruna sadaļa tiks arī atvērta ar Turciju. Mēs vēlamies, lai tiešām Turcija spēlē savu stabilizējošu lomu reģionā. Tas tiešām ir jāveicina. Un tāpēc man prieks, ka no ārējas, ārējās darbības dienesta ir pārstāvi, kas šodien arī var šo situāciju komentēt un par to, ka Turki ir gatavi un ka Eiropas Savienība risina vienotā vārdā šo strateģisko ārpolitikas dialogu ar Turciju. Un visbeidzot vēl mūsu priekšlikums. Es ceru, ka mums izdosies panākt arī ciešāku jau sadarbību un at virzīsimies uz vīzu atcelšanu, jeb liberalizēto režīmu. Tas ir tiešām tāds pozitīvs punkts, un es domāju, ka tas mums arī iezīmē tālāku sarunu attīstību. Pozitīvā gaisotnē, paldies. Eh, graf Lamsdorf, was Sie da angesprochen haben. Lamsdorf, kungs, Graf Lamsdorf, tas, ka jūs sacījāt par komisijas trūkstošu analīzi, es jūs pilnībā atbalstu un aicinu komisiju arī tomēr rēģēt uz šo prasību. Tātad aicinu jūs veikt šādu analīzi un pierādīt to arī sadarbībā Tas ir arī, protams, administratīvās un arī likumdošanas ziņā. Mēs aicinām šādu prasību ievērot. Flotris lūdzu tālāk. Merci, monsieur président. Paldies priekšsādātāji, paldies arī referentei. Domāju, ka jūsu šodien uh, iesniegtais darbs un arī balsojums rīt būs uh, ļoti noderīgs. Darbs, uh, ziņojums ir precīzs, ļoti kritisks, bet uh, Domāju, ka tā ir tāda konstruktīva kritika. Tas nozīmē, ka a, kritika, kas <clears throat> tomēr tic Turcijas varas iestāžu kapacitātei pārvarēt a, grūtības, a, piemēram, tiesu sistēmu reformu paketē, tāpat arī vārda brīvības jomā. Tātad tā ir ļoti precīza kritika, kas, manuprāt, ir stimulējoši Turcijas varas iestādēm. Uh, kur ir skaidri iezīmēts un kur ir zināms, ka kāds uh, ir panāktais progress un kādas ir veicamās programmas uh, virzoties uz jaunu konstitūciju, tāpat arī uh, kriminālu kodeksa uh, reformā un citās. Es domāju, ka šis uh, ziņojums ir ļoti labs uh, darbs arī tādā ziņā, ka tas arī attiecas uz mūsu pašu Eiropas atbildību. Ja mēs gribam, lai Turcijas perspektīva Eiropas Savienībā paliek kā reformu dzinējs Turcijā, tad ir nepieciešams, lai mēs no savas, no Eiropas puses varētu izvērst, izmantot savus rīcības instrumentus, atvērt 23. un 24. sadaļu, piemēram, kur ir runa par fundamentālām pamatiesībām un uh, tieslietām. Es teiktu, ka ziņojums tiešām ir interesants, kas ļoti labi papildina un izskaidro stratēģiju, ko ir izvērsusi Eiropas uh, Savienība tādā pozitīvā darba kārtībā. Tātad, kā jau es teicu, ziņojums ir stipulē, stimulējošs, kurš uh, dod iespēju tālāk attīstīties Turcijai ļoti svarīgām reformām, un es gribu tiešām pateikties Oimans Rutēns kundzei, kur ir veikusi ļoti tādu interesantu darbu. Mēs iesniedz, iesniegsim ar kolēģiem grozījumu, tas nav kompromisa ietvaros, un uh, mēs gribētu norādīt, ka mums ir zināmas bāžas attiecībā uz uh, ietekmi uz uh, vīdi, arheoloģiskā un uh, tīri uh, vides ziņā. Izaugsme, protams, ir ļoti labi, bet ir ļoti jāuzmanās par ietekmi uz vidi, par to, kādas izvēles tiek veiktas jo Turcijā ir jāatzīmē ir izcils kvalitātes dabas resursi un daba, un tāpēc mums vajadzētu norādīt uz to, un es domāju, to mēs arī varam darīt, izmantojot šo mūsu balsojumu un grozījumu 70. ja nemaldos, tas ir. Šis ir ļoti simbolisks process. Uh, dans... Kā Dinka jautājums un viņa uh, nogalināšana ir ļoti smags fakts. Es domāju, ka ļoti svarīgi būtu uzsvērt prezidentūras, eh, Turcijas prezidentu, prezidentu veikto darbu. Norādot, kā tās eh, personas, kas tiešā vai netiešā veidā ir saistītas ar Hranta Dinka eh, nogalināšanu, ka tās vēl nav aizturētas un liktas tiesas priekšā. Uh, Manuprāt, tas ir tāds milzīgs jautājums, kas rada jautā, mm, jautājums par visas Turcijas tiesas sistēmas uzticamību. Un es domāju, ka norādu šo jautājumu varētu būt labs veids, lai šim jautājumam beidzot tiktu rasts tiesisks pareizs risinājums. Tātad vēlreiz gribu pateikties par kvalitatīvo darbu un domāju, ka mēs rīt kopā balsosim par ziņojumu, kurš tiks uzklausīts un kas būs noderīgs nākotnē. Paldies! Vielen Dank, Herr van Orden. Paldies. Oh, thank you very much. Uh, van Ordenkungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu uh, sveikt Riju. Šis ir, šī ir ļoti sarežģīta un grūta joma, kā mēs visi zinām, un uh, Rija ir uh, šo jautājumu izskatījusi ļoti tādā veicinošā veidā. Protams, uh, ir eh, zināmas strīdu jomas, bet es domāju, ka visā visumā mēs varam paust atbalstošu pieeju. Galvenais ir eh, saskatīt un redzēt progresu attiecībās ar Turciju, un mēs attiecīgi sūtam pozitīvus signālus. Domāju, ka mums jāatzīst, ka Turcijas progress ir eh, ne tikai Turcijas, bet arī mūsu interesēs. Pāris konkrētāk komentāri. Man jāsaka, ka tie, kas uh, cenšas pilnvērtīgi līdzdarboties Turcijas demokrātiskajos procesos, viņiem vajadzētu atteikties no vardarbības. Uh, šādam uzstādījumam jābūt ļoti skaidram, un te es īpaši uh, gribu atsaukties uz PKK teroristiem un citām līdzīgām organizācijām. Kipras jautājums, protams, ārkārtīgi pretrunīgs, bet tur ir nepieciešams uh, kompromiss no visām pusēm. Mums uh, nevajadzētu sagaidīt, lai Turcijas puse uh, lai uz to tiktu likts spiediens, lai tā mm, izdarīja dažādas atkāpes pretī, par to neko nesaņemot. Bet visā visumā priekšsēdētāji domāja, ka ziņojums ir labs un ļoti noderīgs. Paldies! Paldies! Nākošam runātājiem vārds. Paldies priekšstādātāji, gribu pateikties Saimens Roitens kundzei par uh, ieguldīto darbu šajā ziņojumā. Uh, Um, mūsu parlamentārā delegācija devās uz Turciju, un uh, mēs varējām tikties ar uh, cilvēkiem no nevalstiskām organizācijām, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un uh, viņi mums pastāstīja, ka vairāk kā simts žurnālisti ir tikuši ieslodzīti, simtiem Uh, kurdu kustību pārstāvi arī ir uh, ieslodzījumā, jo viņi it kā bija saistīti ar uh, KCK, kas ir it kā PKK militārais līdzeklis. Katrā ziņā mēs sajūtām, ka Turcijai ir eh, zināmas grūtības eh, tomēr nodrošināt plašāku demokrātiju. Kurdu jautājumā faktiski nekas nav noticis, nav nekas mainījies, nekāds progress nav, un Eiropas uh, Savienība, Eiropas parlaments principā tikai uzrauga, skatās, kas notiek, bet mēs nekādu spiedienu neliekam uz uh, Turciju jomā, kas ietekmē uh, simtiem tūkstošu cilvēku dzīves. Jautājums par 23. un 24. sadaļas atvēršanu. Mēs neesam pret to, ka tiek virzīts Eiropas integrācijas process. Tomēr es Bāškungam uzdevu šo jautājumu un prasīju, ko Turcija darīs Kipras prezidentūras laikā, ja tā iekļaus darba kārtībā jautājumu par konkrētu sarunu sadaļu atvēršanu. Gribu atgādināt, ka Bāškungs, sarunvedējs, nerunāja par ne, nevienas sadaļas atvēršanu Kipras prezidentūras laikā. Un tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi, principā, atsakās iet šādu ceļu. Viņi neiz, ne, negrib izmantot uh, komunikācijas uh, ceļu. Uh, ar Kipru. Domāju, šāda attieksme mums būtu jānosoda, jānorāda Turcijai, ka nav iespējams a priori tā teikt aizvērt durvis uh, iespējamai komunikācijai saziņai ar Kipru. Un, uh, šādu attīstību mēs uh, nevēlamies pieredzēt. Un es domāju, ka tas ir drusciņi par daudz, ja mēs šādu informāciju, šādu atbildi no Turcijas saņemam. Un šajā ziņojumā, es domāju, mums vajadzētu aicināt Turciju ļoti skaidri un saprotami uh, izvest uh, savu karaspēku no Kipras. Viņiem nekas nav zaudējams, ja viņi izved savus uh, militāros spēkus no Kipras. Viņiem nav absolūti nekas, ko zaudēt. Un es domāju, ka tieši tā vajadzētu uzvesties kandidātu valstī. Tāpat eh, par famagastu šajā jautājumā jāņem vērā ANO eh, rezolūcijas, arī mēs esam pieņēmuši rezolūcijas eh, šajā jautājumā, un kolēģi vairums to atbalstīja. Ir grozījums par famagustu. Četrsimt piecpadsmitais grozījums tas ir, un uh, Tur ir arī atsauc uz uh, ANO rezolūciju un famagustu, un tur ir runas par Erkāns uh, starptautisko lidostu un Nikusiju. Nemānīsim sevi, par ko ir runa šajā ANO rezolūcijā. Tur ir runa par famagustu, Tur nav runa nekādām citām jomām, tāpēc ļoti skaidri jāpatur prātā, kāds ir saturs, par ko ir runa šajā ANO rezolūcijā. Tālāk par uh, Kipras uh, ekskluzīvo uh, ekonomisko zonu. zonu. Uh, Turcija nav parakstījusi jūras kodeksu pirms pāris nedēļām. Ārlietu ministrs, uh, Turcijas ārlietu ministrs norādīja, ka ārvalstu uzņēmumi nedrīkst iesaistīties uh, Kipras uh, dabas izrakteņu ieguvēju, jo tas var radīt spriedzi. Es uzskatu, ka mūsu parlamentam vajadzētu praust, paust savu attieksmi, kā Turcija, protams, var virzīties ceļā uz uh, iestāju Eiropas Savienībā, bet viņiem ir arī pienākumi un uzdevumi, kas viņiem ir jāizpild. Paldies! Nu, mums vēl papildus Uh, runātāju sarakstu, ko saliktos varētu pat ielikties līdz vēlē pēcpusdienai. Un tāpēc es aicinātu, lūk, esam uzklausījuši ēnu referents. Tālāk katram būs tikai pusotra minūte. Viss savādāk nav iespējams. Kolēģis Dārs pierādīs, ka tas ir iespējams pusotras minūtes laikā arī izteikties. Lūdzu, Andriju. Well, uh, Priekšsēdētāji, es centīšos. No uh, kopējās parlamentārās komitejas sēdes izriet uh, divi secinājumi. Tātad šī sanāksme notika uh, Stambulā pagājušā nedēļā. Pirmais secinājums ir tāds, ka konstitucionālais process ir pluralistiskāks un sarežģītāks nekā mēs to bijām domājuši. Un, uh, Ir skaidrs, ka tas, eh, principā, būs pamatu pamatā visam pārējiem, kas notiks Turcijā un eh, eh, arī starp Turciju un tās kaimiņiem. Tā tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs tālāk turpinātu detalizēti izskatīt un um, sekot šim procesam. Čičekungs lielās eh, Nacionālās asamblejas vadītājs, kurš vada komiteju, kas eh, izstrādā konstitūciju. Viņš ir ļoti pozitīvs attiecībā uz eh, Eiropas parlamenta deputātiem un viņu iespējamo lomu, un mums to vajadzētu arī attiecīgi izmantot. Otrs jautājums par Kipru. Es piekrītu, ka tas iespējas, ka Turcija izdarīs kaut kādas pielaides Kipras sakarībā, šāda iespēja ir praktiski nulle. Šobrīd bumba, tā teikt, ir Kipras republikas vadības rokās, un man sajūta ir tāda, ka Kipras prezidentūrai vajadzētu izaicināt turkus un pārbaudīt viņu vēlmi atvērt 23. un 24. sadaļu. Domāju, ka tas ir uh, vienīgais veids, kā šī paralīze Kipras jautājumā varētu tikt uh, um, mazināta. Paldies! Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uh, pateikties, uh, saka Baskurts kundze, gribu pateikties referentei, jo, manuprāt, uh, kā neviens cits, viņa ir sapratusi, ka uz šo jautājumu jāraugās no diviem viedokļiem, un tas ir ārkārtīgi būtiski, jo tagad mums ir pozitīva darba kārtība, un virzoties uz priekšu, manuprāt, šis nostādījums būs ļoti svarīgs mūsu attiecībās ar Turciju, jo mums Eiropai ir jāstrādā kopā ar Turciju, lai nodrošinātu, ka šīs reformas reāli notiek. Sieviešu tiesības ir viena no jomām, kurās ir nepieciešams progress. Pagājušo nedēļu delegācija viesojās Turcijā tādas lietas kā cilvēku tiesības, eh, tiesu sistēmas reformas, eh, sieviešu tiesības. Eh. Tas viss ir ļoti aktuāli. Ja mēs gribam kaut ko reāli panākt attiecībā uz runas brīvību, un ja mēs gribam nepieļaut to, ka šis pretterorismas likums tiek ļaunprātīgi izmantots, tad ir pie tā jāstrādā. Un domāju arī, ka jāplūko šī iespēja atvērt 23. un 24. sadaļu, lai mēs varētu panākt, ka notiek izmaiņas, kas tik tiešām ir patiesas pēc savas būtības. Un šeit mums arī ir sava loma spēlējama. Vēl beigās gribu norādīt, runāt par Kipru. Gribu paust cerību, ka uh, pastāv tomēr politiska vēlme no visām pusēm virzīties uz priekšu, un uh, varbūt, ka šāds nostādījums arī būtu stimuls Kipras prezidentūrai rast uh, kādu risinājumu. Paldies! Thank you, President. Landsberg kungam vārds, paldies. Problēma. Και θα ήθελα να πω Nākošais runātājs par Kipru. Mērā. Afton. Jāsaka, ka pēdējā gada laikā, ko mēs esam novērojuši no Turcijas puses attiecībā uz Kipras jautājumu risināšanu, mēs esam novērojuši tikai milzīgu agresivitāti no Turcijas puses. Turcija ir vienkārši atkārtojusi, uzstājusi uz uh, savu jau iepriekš pausto nostāju un domāju, ka uh, Kipras prezidentūra Eiropadomē arī rāda zināmas problēmas saistībā ar ekskluzīvo ekonomisko zonu, bet neskatoties uz to visu, Oemens Roitins kundze ir izstrādājusi dokumentu, kas ir samierinošs pēc rakstura. Man šķiet, ka viņi ir centusies rast tādu vienotību, vienotu pamatu ar visām politiskajām grupām, un es eh, gribētu aicināt referenti nākt klajā ar kompromisu rezolūciju. Attiecībā uz Kipras jautājuma noregulēšanu, šī darba turpināšanu, jo ir uh, turki, kas dzīvo okupētajā salas daļā, un viņu skaits ir diezgan liels, un tas rada uh, reāli problēmu risinājumu rašanai. Ja šie iebraucēji no Turcijas uh, tik lielā skaitā tur uzturēsies, tad dzīve kļūst sarežģīta. Ien nastamatisi Es domāju, tāpēc ir jāaicina Turcija pārstāt uh, viss šis uh, nelegālais iedzīvotāju izvietošanas process okupētajā Kipras daļā. Es domāju, ka tā būtu proaktīva politika, ko mēs varētu uh, veikt, jo šobrīd tiek virzīšanās, notiek virzīšanās prom no risinājuma, nevis uzrisinājuma. Paldies. Nākošam runātājam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos pavisam īsi, neatkārtošu iepriekšējo referentu teikto, saka Latvijas kundze. Uh, Komentārs par kurdu jautājumu. Tur, man liekas, Saimens Reitens kundze ir uh, izstrādājis labu kompromisu 22. punktā, kur ir runa par uh, politisku risinājumu kurdu jautājumam. Bet es gribētu, lai viņa kaut ko tomēr uh, maina 33. Pa par paragrāfā punktā, kur ir runa par pretterorismu likumu izmantošanu. Uz to jau ir atsaukšies kolēģi. Uh, Alda grupa un arī citas grupas ir iesniegušas uh, grozījums no 300, 398. grozījums, piemēram, jo ir simtiem un tūkstošiem arestu gadījumu notikuši, ļaunprātīgi izmantojot pret uh, terorismu likumu. Es piekrītu Van Ordenkungam, ka, protams, uh, var šis darbs būt arī pozitīvs, bet uh, Nedrīkst kriminalizēt cilvēkus, kuri vispār piemin šo kurdu jautājumu, un nedrīkst izmantot pretterorismu likumu pret šādiem cilvēkiem. Tādā gadījumā politisks risinājums nebūs atrodams. Nākošais par Kipru nepiekrītu, ka Aimens Roitens eh, kundze ziņojums ir līdzsvarāts. Domāju, ka ir nepieciešams mainīt 25. punktu, lai atzītu Eiropas Savienības lausto solījumu, kas tika dots 2004. gadā, kad Eiropas Savienība solīja tieši tirzniecību un citus pasākums, lai uh, beigtu Kipras turku izolāciju. Un tas vēl nav veikts, un es piekrītu tomēr arī Dafa kunga teiktiem Kipras jautājumam. Man ir prieks, ka Emers Ruitens kundze ir uh, 34. punktā iekļāvusi dažādus grozījumus. Uh, iekļaujot eh, ceļakārtu uz liberalizāciju, un, manuprāt, tāda arī ir eh, doma, un labi, ka tas ir skaidri norādīts, un visbeidzot, 20. Eh, punkts par. par tiesībām un to aizstāvēšanu. Nu, paldies jums visiem. Es tomēr aicinātu jūs visus tad rūpīgāk arī tomēr ievērot jums piešķirto runas laiku. Pēterlis kungs, lūdzu. Iepaldies priekšsādātāju. Es pievienojos arī um, referentei. Manuprāt, ret, kad ir bijis vēl tik ļoti precīzi ziņojums, kas ļoti precīzi arī mm, atsauc uz presas un vārda brīvību. Uh, No otras puses ziņojums nerunā tikai par um, šādām parādībām, bet runā arī par papildus svarīgāko progresu. Mm, es domāju, ka konstitucionālā procesā mums ir skaidri jāpauž atbalsts arī tieslietu sadaļas atklāšanai un līdz to atvēršanai. Tā kā mums ir jāzīmē vēlme, nevis tikai e, kaut kad to darīt, bet ir jāiezīmē ļoti skaidrs kalendārs. man ir tikai daži varbūt vispārēji komentāri. Es vēlētos norādīt, ka te ir jāpanāk tas, ko viņi paši vēlas, reformēt savu tieslietu sistēmu, un jau pagājušo gadu norāda, ka arī pagājušajā laikā viņi tātad, protams, arī tuvinās vēlēšanas, un viņi to apzinās, un tādā ziņā abām pusēm ir jāizmanto šī nozīmīgā iespēja. Savādāk, diemžēl, šī situācija varētu pasliktināties. Paldies! Jā, paldies, priekšsādātāji. Izteikšos pavisam īsi. Vēlos apsveikt referenti ar um, to, ka viņi sagatavoja ļoti šādu līdzsvarotu un labu ziņojumu. Nu, galu galā ir iekļaut ļoti nozīmīgi ziņojumi. Pirmo reizi mēs redzam, ka komisija ir aicināta arī uzsākt uh, dialogu par vīzu liberalizāciju. Lūk, tā ir vienīgā valsts šobrīd ar kandidātu valsts statusu, bet ar vien ir pakļauta vīzu režīmam ar Eiropas Savienību. Es domāju, ka šāda prasība varētu tiešām arī veicināt uh, tālāko tirzniecības kontaktu attīstību. Un tāpat arī veicinās arī kontakts ar cilvēkiem. Ir līdz ar to jāveicina, lai arī kandidātu valsts iedzīvotāji varētu ceļot brīvi. Tas ir nepieņēmums šāda situācija šobrīd. Es piekrītu Latvijas kundzei, kā par Kipru. Kipras jautājumā līdzsvarot trūkst. Mums jāskatās, kāda arī Eiropas Savienības apņemšanās ievērot savas saistības ar 2004. Eh, gada aprīļa vienošanos, un tāpat arī atrisināt jautājumu par Kipras turku kopienu un panākt patiesu risinājumu Kipras jautājumā pirms Kipras prezidentūras sākšanās. Ja mēs nenodrošinām pilnīgu Kīpras turku iesaist, tad, tiemžēl, šī prezidentūra nebūs pilnīgi veiksmīga. Es jums novēlu veiksmi. Paldies! Paldies! Es katrā ziņā vēlos apsveikt arī referentu par šo ļoti līdzsvaroto, objektīvo un konstruktīvo ziņojumu. Ziņojumā ir augstu novērtēta arī panāktais progress, īpaši atskatoties iepriekšām vēlēšanām, ir izskatīts iespējas, kas ļautu arī izveidot jauno konstitūciju. Un tāpat ziņojums arī atspoguļo jautājumu par tieslietu sistēmas reformu un arī kritizē preses brīvības ierobežojums. Tagad vēlos pievērsties atsevišķiem Kipras jautājumiem. Kipsātāmam. Uzskatu, ka te ziņojumā ir ļoti līdzsvarots uh, atspoguļojums, kas atspoguļo gan Turku, gan Kipras nostājus. Turcijai tas būtu pilnīgi neprogresīvi nerisināt sarunas ar valsti, kur uzņems Eiropas Savienības prezidentūru. Tā ir laba iespēja viņiem tieši sēžties pie sarunu galda un atrisināt Kipras jautājumu. Atrisināt Kipras Turcijas attiecības un reiz arī Turcijas un uh, Eiropas Savienības attiecības. Apzinoties geogrāfisko nozīmību, Turcijas lomu, mums būtu tikai pareizi, ja mēs aicinātu Turciju turpmāk arī aktīvāk risināt sarunas starp Eiropas Savienību un Turciju un Turciju un NATO. lai Kipra atsauktu savu veto Turcijas līdzdarbībai Eiropas aizsardzības aģentūrā. Citiem vārdiem sakot, tuvu austrumu jautājumi, Rietumbalkānu jautājumi, Pakistāna, Irāna, lūk visi starptautiskās politikas jautājumi, kas pieprasa tiešāku sadarbību starp Eiropas Savienību un Turciju. Tāpēc mums jāskatās uz lielajām problēmām. Un uh, Kipra To nedrīkst bloķēt. Eiropas Savienībai un Turcijai ir jāvirzās pa konstruktīvu sadarbības ceļu, un abas eh, Kīperes un eh, daļas, un arī apvienotām nācijām būtu jāturpina sarunas. Eh, jūs pārsniedzāt savu piešķirto runas laiku par 87 sekundēm, 78 sekundēm, un Es domāju, ka mums ir precīzāk jāsako līdzi, kā mēs to darām. Es, protams, nelabprāt atslēgšu mikrofonu, bet tas man būs jādara. Lūdzu, precīzāk ievērot jums piedāvāto, piešķirto runas laiku. Komatsārkus tālāk, lūdzu. Paldies! Apsveicu Riju ar izcilu paveiktu darbu, kā tev reizi, jau šogad sagatavots ļoti labs ziņojums. es vēlos katrā ziņā šeit arī priekšsādātāji ņemt jūs vērā, cik ļoti nozīmīgs jautājums. 3,54% Grieķija ir līdz šim terējusi aizsardzībai. Un tas ir ļoti liels augsts, protams, rādītājs, un tas ir daļēji novedz mūs pie ļoti sarežģītās ekonomiskās situācijas šobrīd. Protams, ka Grieķija necieš no nacionālā mazohisma. Mēs neesam labprātīgi terējuši miljardiem eiro aizsardzībai. Mēs Grieķijā uzskatām, ka mums arī ir nopietnas pamats domāt, ka mēs visu laiku esam apdraudējumu ēnā, ko arī norāda mūsu aizsardzības ministrs. Turcija, turpinot savu starptautisko tiesību pārkāpumu politiku un provokāciju politiku re reģionā, visu laiku arī uzsver šo draudu klātesamību. Visu iemeslu dēļ, to sumējot, vēlos atgādināt jums, kolēģi, arī visiem neseno apdraudējumu, kāda bija arī pakļaut Kipra un kāda bija šīs spriedze ar Izrēlu, Sīriju un Irāku. Turcijas agresīva militārā klātbūtne kļūst par viņu ārpolitikas raksturu. Mums ir līdz ar to jāspēj dot spēcīgu signālu Grieķijas iedzīvotājiem, kas piedzīvo šobrīd milzīgus uh, upurus. Mums ir jāsignalizē Grieķijai, ka Eiropas parlaments stingri nosaka, ka Turcijai ir jāievēro starptautiskās tiesības un jāatsakās to provokāciju, uh, un spriedzes radīšanas. Vienlaikus Grieķija ir jāturpina savas lielās aizsardzības izdevumu uzturēšana, kas diemžēl viņu novečāja nevēlamajā ekonomiskā situācijā. Paldies. Tālāk Papadopoulos kundze. Lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Mēs visu laiku norādām, ka saistībā ar Kipru mēs vienmēr runājam tikai par problēmām. Nu labi, mums jau nav pret Turcijas iestāšanos, ja vien Turcija apzinās, ka viņiem ir jāatrisina jautājums par Kipras problēmu. Lūk, mēs redzam 74. gada okupācija, 83. gadā pastiprināta. Tas viss ar vienu spēkā, un, un tāpēc mēs redzam, ka um, ir jānodrošina šo situāciju jāatrisina. Un viņi, protams, visu laiku vēsturies arī par kara bēgļiem un nav risinājuši daudz jātāms, un tagad ir jāpanāk, ka viņi beidzot īsteno Ankaras protokolu, uh, un demokrātiju. Jā, mēs vēlamies atsākt šīs, uh, uzsākt un atvērt jaunas sarunas nu, sadaļas, bet vienlaiks mēs vēlamies, lai arī Turcija saprot, ka viņiem ir jāņem vērā arī šīs konsultācijas ar dažādiem reģioniem. Tālāk vairs no mikrofona. Στις υποχρεώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. un jābūt vienotiem pret, iepratim Eiropas Sanībai. Belanmon, kungs. Jā, paldies priekšsādātāji. Es arī vēlos pievienoties Rijai Ominai Roitenai. Vēlos apsveikt viņu ar izcilo darbu. E, grozījumi, kas tiek iesniegtas, protams, tā ir ļoti rūpīgi viņa arī to visu izvērtējusi un uh, konsolidējusi Es vēlos dažus tagad arī, protams, lietas vēl pateikt. Par 23. grozījumu par vīzu politiku es jau divpusēji to esmu vairākas reizes viņai norādījis, un tagad arī gribu vēlreiz norādīt, tātad arī nosūtīju EFAS, tātad šī konverģence vīzu politika starp Eiropas Savienību un Turciju, tas, man liekas, šobrīd tāds neviennozīmīgs formulējums. Nu, mēs nevaram šo iniciatīvu atstāt šobrīd Turcijas rokās. To jau nenosaka kandidāta valsts. Pirms diviem, trim gadiem mēs jau runājām par šādiem jautājumiem, un mēs norādījām, ka arī Eiropas lietu ministrs toreiz uzskatīja, ka būtu jānodrošina uh, bezvīzu režīms Sīrijai un citām varbūt arābu valstīm drīzāk nekā Eiropas saimnībai, tas katrā ziņā neveicina kompromisu. Tad man vēl papildus arī jautājums, kur mēs runājam par arī, arī pārkāpumu Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Vai mēs skatāmies šo tekstu kā daļai arī, vai tas tiešām ir iekļauts arī konvencijā? Es nezinu, protams, no galvas, bet varbūt es varētu to citēt. Paldies! Nākamais runātājs. Jā, paldies priekšsādātāji, paldies arī Omenai Roitins kundzei Paldies, saņēmu šo ziņojumu, un tagad es redzu, ka es droši vien arī nevarētu visu pēc būtības komentēt, bet dažas lietas, ko es gribu teikt uzreiz, es uzskatu, ka šie kompromisi tagad pozitīvāk arī atspoguļo šos viedokļus. Tātad vairs nav mikrofona. Es atzīmēju, ka mani grozījumi tagad attiecībā uz konkurenci un enerģētikas hap, hartu tiek iekļauti, un es ceru, ka viņus arī nobalsosim kā papildinājumu. Tāpat paldies arī par 205, 215 grozījumu iekļaušanu. Viens no tiem šķiet ir par arotbiedrībām, un 202. grozījums, tad daļai es piekrītu arī tam, kas jau izskanēja par KCK lietu. Uh, Es baidos, ka tie ir tāds arbitrārs darbības. Un personas bez konkrēti izvirzītām apsūdzībām visu laiku tiek uzturē, aizturēts apcietināmā, un tas ir nepieņemami arī saskaņā ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Tāpēc aicinātu, lai jūs tomēr savā kompromisā pateikt, ka jūs kopā ar Van Ordena kungu un Lamsdorfa kungu mēs uzskatām, ka nav runa te pretstatīt kaut kādu demokrātiju un cilvēktiesības. Tas ir katrā ziņā nav nekāds pretstatījums šīm labām lietām ir jābūt nodrošinātām. 25. grozījumā neatspūkuļojas īsti mans piedātais mehānisms. Mēs nevaram vienkārši par konvencijas pret spīdzināšanu apstiprināšanu, bet arī ieviešanu, un tāpēc es aicinātu tomēr arī grozījumā šeit papildus arī iekļaut vārdu mehānisms. Paldies! Tālāk ir Saldorfan kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Ja mēs papildus arī mēģinām atrisināt šo uh, mēzglu, Gordonu mēzglu uh, starp Kipru un Turciju, mēs varētu palīdzēt to pārcirst. Tomēr es baidos, ka vienmēr šeit ir tas es piekāpjos, ja tu piekāpjies. Uh, Mēs nevaram teikt, ka Eiropas Savienība nav ievērojusi 2004. gada dotos solījumus. Mēs visu to esam izdarījuši. Paskatieties, ko rāda skaitļi. Ankāras protokols, diemžēl, nav arī īstenots, un ja Turcijas valdība uzskata, ka drīkst atsaukties tikai uz šādu jautājumu un par nelegālo apmēķņu izveidošanu, nu, tas ir pirmkārt jautājums, kas ir jārisina jau Palestīnā. Ja viņi norāda, ka Uh, Palestīnā šīs lietas nav sakārtotas, un gal galā viņi piedāvā faktus, kas mums ir pilnīgi nesaistīti un nav pareizi. Un tieši tāpēc viņi nevar atkāpties no 23. un 24. saruna daļas, un tam ir jānotiek sarunām, viņi nevar paši tā to bloķēt, un tam ir jānotiek arī Kipras prezidentūras laikā. Papildus, valdības paziņojumi, cerams, ka varu kaut kādā veidā viņi varu kļūst tādi moderātāki, jo sanāk, ka viena valsts, kura šobrīd ir tieši pie sarunu galda, un otra valsts, kas ir kandidāta valsts, pasaka, ka viņi neakceptē šo sarunu risinātāju pozīciju, tas vispār nepieņemami. Tāpēc sarunas ir jānosaka skaidri, ka tam ir jāvirzās, un pārējo visu jau Van Romins kundze jau ļoti precīzi atspogļos. Kačinkungs tālāk lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Vēlos sākt un norādīt, cik ļoti svarīgi, manuprāt, ir svarīgi, ka Turcijas parlamenta arī deputāti regulāri ierodas Briselē un līdz ar to atspoguļo arī savu interesi. Šī parlamentārā demokrātija un vairāk un vairāk ierodas arī viesi no Ankaras, līdz to mēs varam izveidot arī labāku sadarbības gaisotni nākotnē. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka jūlijā mēs atvērsim arī jaunas arī sarunas sadaļas 23 un 24 sarunās ar Melnkalni. Tā ir jaunā strateģiskais arī e, lēmums, ko pieņemusi komisija. Ja mēs piedāvāsim arī kaut ko Maķedonijai, tad ir jānotiecina tas visām kandidātu valstīm, arī tām, kuras sarunas nākotnē, tad mums ir jāsaka 203 un 204 sadaļu. 23. sadaļa ļaus mums risināt pašus jūtīgākos jautājumus. Un es uzskatu, ka tas ir pats labākais veids, kā mēs varam nodrošināt arī progresu starp mums un Turciju, un līdz ar to veidot daudz labākas attiecības ne tikai starp Turciju, bet arī ar Kīpru kopumā. Tātad ir cilvēktiesības mediji, e, ieslodzījumi, e, tieslietu reforma, visi lielie jautājumi, kas ir mums būtiski, lai nodrošinātu arī Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā, ja tas reāli būtu iespējams. Bet ir jāpanāk progress 23. un 24. sadaļā. Tie burvju vārdi šobrīd. Paldies. Paldies. Tālāk uh, komisija. Filorīkums lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī referents kundzei, godātie deputāti, komitejas locekļi. Es vēlos vispirms komisijas vārdā apsveikt eh, referents kundzi par ļoti šādu līdzsvaroto um, sagatavoto projektu. Ziņojumu projektu mēs uzskatām, ka um, iekļaut tās atziņas lielā mērā arī sasaucas ar komisijas novērtējumu, kas atspoguļos progresa ziņojumā. Priekšsādātāji, es šobrīd varētu komentēt tikai konkrēti tos grozījumus, kur arī iesaistīta komisija. Kompromiss grozījums numur 5 pieprasa, lai komisija arī in, in, precīzi izsekotu konstitucionālos grozījumus, un tas ir atspoguļots arī progresa ziņojumā. Tieši tā mēs arī to darīsim, tas ir daļa arī no mūsu tālākās um, sekošanas darba, ko mēs tātad vēršam uzraudzo, uh, sekojot kam attīstībai un demokrātijai un pamattiesību ievērošanai Turcijā. 11. kompromiss grozījums precīzija mūsu novērtējums un atziņas argānī lietā. Mēs vēlamies norādīt, ka komisijas uzdevums ir, protams, uzraudzīt, kādā veidā darbojas arī tieslietu sistēma un kādā veidā tiek arī ievērot Eiropas cilvēktiesību konvenciju un tāpat arī pilsonisko pamatbrīvību nodrošināšana un taisnības uz taisnu tiesu. Komisija neizpēta atsevišķas lietas un atsevišķos spriedumus, bet skata sistēmas uh, pamatotību kopumā. Un lūk, gadskārtējos ziņojumos mēs to arī vienmēr arī atspoguļojam, un tas pats arī atspoguļosies nākošajā rudenī, uh, eh, paredzēt nākošajā progresa ziņojumā. Tāpat arī mēs arī skatām šeit, kas ir mūsu peer reviews, tātad um, attiecīgi pašu pārskati, un mēs arī te esam norādījuši, ka tas ir pieejams arī Eiropas saimnības delegācijas mājaslapā, tātad delegācijas Turcijā, un tāpat arī otrs pašu ziņojums ir par to, ko mēs piedāvājam lielā tiesa, kas izmeklē uh, nopietnas noziegumus. Mm, šāda tiesa jau ir uzsākusi darbu, un, protams, te arī e, šādu pašu ziņojumu sagatavo arī mūsu tiesneši, un līdz ko tas būs arī pabeigts, mēs to publicēsim. Paldies! Paldies! Tālāk Portmankungs, kas pārstāv augstu ārējo darbības dienestu. Uh, un tieši attiecīgi ar to cīlu. Lūdzu, Portmār kungs, lāc jums. Jā, paldies. Es augstu vērtēju arī referents sagatavotu ziņojumu, un mums īpaši iepriecina 36. punkts, kur runā par Turcijas strateģisko lomu un iespējamām sinerģijām starp Eiropas Savienības un Turcijas ārpolitiku. Turcijas jautājums ir viens no augstās pārstāvis lielajām prioritātēm un arī darbības dienestā. Mēs tieši esam ļoti daudz resursu veltījuši, lai attīstītu arī mm, sadarbību ar Turciju, domājot par Arābu pavasari un tāpat arī uzsverot Turcijas būtisko lomu mm, ārpolitikas dialoga risināšanā un pozitīvas dialoga un pozitīvas darbkārtības tālāk attīstībā. Mēs augstu vērtējam parlamenta darbu un vēlamies arī viņus tālāk stiprināt, nodrošinot šādu uh, arī sadarbību. Tātad saskaņojot arī Turcijas ārpolitiku ar Eiropas senības ārpolitiku. Mēs atkārtīgi augsto vērtējam un at, esam priecīgi par šādu pozitīvu atsaucu ziņojumā. Lūdzu, referents kundze, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Um, es vēlos arī pieskarties dažiem jautājumiem, kurus norādīja arī kolēģi. kur mēs runājam par padomes lomu un par iespējamo tālāku attīstību un par to, kādā veidā mēs mēģināsim šos jautājumus tālāk virzīt. Katrā ziņā mēs mēģināsim panākt progresīvu, eh, pozitīvu progresu un darbu virzīt tālāk. Par Eiropas komisiju, Filorīkungs. Komisijā jāatzīst, ka Nu, te atkal darbojas vecie refleksi. Jā, parlaments pieprasa detalizētu pārskatu, tad komisija vienmēr norāda, ka nav tik vienkārši. Nu, nu tā vismaz es saprotu. Tātad tajā brīdī, kad mēs jums pieprasām detaļas, tad jums tā tomēr būtu jāsniedz. Galu galā parlaments arī ir šobrīd noteicējis. Lūdzu, jā. Ja? Un paldies jums arī par uh, to, ka jūs atzinīgi vērtējat man sagatavoto ziņojumu. Un vēl man kolēģi komentāri īsti tad kopsavēlkot. Protams, ka Turcija jānodrošina labas kaimiņu attiecības. Un es jau sākumā norādīju, ka tas, par ko visu mēs, visu, ko mēs teicām par Kipru, tas būtu jāsaprot arī skaidrs signāls Kipras prezidentūrai. Jo tikai ar vienu izņēmumu, tad visi pārējie deputāti to atbalsta. Bet iejokungs, kā jūs tad īsti to komentējāt? Vai jūs tad varētu lūdzu vēlreiz tad pārbaudīt piedāvāto tekstu? Pat jau pirmajā projektā es par to runāju. Tad es precīzi norādīju, ka to es Kīpras prezidentūra, un es arī runāju par to, kā tad varētu to jūs arī risināt šos jautājumus. Tad jūs to noraidat, bet kā jūs tad īsti vēlties? Tātad jūs vienkārši tā, to pasakat, bet tajā brīdī, kad jūs iepazīstaties tomēr ar tekstu detalizēti, jūs tomēr redzat, ka jūsu proponētās idejas jau ir iekļautas tekstā. Tāpat arī Latvārds kundze un citiem līdzīgi domāšiem es kā ir gribu norādīt. Jā, ir sarežģīti jautājumi abām pusēm. Un tieši tāpēc mums vajadzētu tomēr norādīt, ka jautājumi ir sarežģīti, un mēs nevaram tikai atpusēt, at, atspoguļot vienu pusēju viedokli. Kipra Eiropas Savienība, protams, ir mūsu Eiropas Savienības valsts, un tā ir jāaizsargā. Otra puse norāda, ka pagaidiet, arī mēs vēlamies, protams, lai tiktu ievērots mūsu tiesības. Un, protams, ka mēs te mēģinām saprast, kas īsti būtu jādara. Un tas, lūk, tieši nozīmē, ka mēs iepazīstamies arī ar otras puses viedokli. Un nevis to visu nonicinām un nolīdzinām, kā to varbūt redz ar atsevišķiem grozījumiem. Ja Kipra nonāk prezidentūrā, tad pārējais līdz sarunas netiek vizītes, tāds nav domāts, tāds arī nav nekad bijis plānots. Tālāk nedaudz citu komentāri, kas vēl arī izskanēja par datumu un, piemēram, ko teica Milāns Mons. Pat ja viņam ir taisnība. Turcija ir panākusi citas eh, vienošanās vīzu ziņā, eh, vīzu režīmu ziņā ar trešajām valstīm. Ja Turcija labprātāk risina sarunas trešām valstīm, nevis ar Eiropas saimnību, tad, nu, tas, protams, ir sāpīgi. Bet no otras puses mums ir jāsaprot arī, kāda bija situācija, un tas ir jāatspoguļos manā ziņojumā. Ja mēs runājam par personu atpakaļ nosūtīšanu, atpakaļ uzņemšanu, ja tā tiktu parakstīta, tas nozīmētu jau nākošo soli uz vīzas liberalizācijas režīmu. Tas jau būtu zināms kurss attīstībā. Un līdz ar to manuprāt, vairākiem ir problēmas. Tieši tāpēc mums vajadzētu tomēr izvērtēt, vai mēs varam pieprasīt. pielāgot savus noteikumus Eiropas Savienības prasībām un vienlaiks tomēr nepanākt nekādā ziņā solījumus par vīzu režīmu liberalizāciju. Tāpēc mums tas ir jāizvērtē Un tāpēc atvainojos par šādu formulējumu, bet nu, tomēr, lūdzu, tas tomēr ir zelta vidas ceļš, par ko mēs tad runājam šeit, kā mēs panākam atrisinām dažādos viedokļus. Tāpat arī ziņojumā mēs runājam par to, ko jau kolēģi ir kā pieprasa, bet tas jau ir lūdzu pašā ziņojumā, tātad cilvēktiesību uh, ievērošana. Tas galu galā viens no Kopenhāgenes kritērijiem. Cilvēktiesības, pamatiesības un arī atsevišķo mazākumu tautību tiesību ievērošanu. Tas arī ir Turcijas reforma procesa kodols, un tāpēc mēs to vēlreiz uzsveram. Ja mēs savukārt sagaidām, ka Turcija īsteno savas reformas, un to visu grib arī atspoguļot likumdošanā, ja mēs to pieprasām no Turcijas, un ja Turcija arī sagatavo savu ziņojumu par cilvēktiesībām, nu tad mēs redzam, ka komisija nav veikusi šī Turcijas ziņojuma novērtējumu. Nu, lūdzu, tas gan parāda, ka nav šāds līdzsvarotas attiecības. Ja mēs sagaidām, ka Turcija tomēr uzlabo cilvēktiesību rādītājus, tad mums arī jāprasa kāda ir veidā mūsu gatavība risināt tālāk par 23. un 24. iestāšanās sarunu sadaļu. Nu, kādā ziņā mēs par kompromisiem jau esam runājuši, un es kā referente tomēr uzskatu, ka par spīti visam, es tomēr esmu arī savas politiskās grupas pārstāve. un tomēr es esmu interesēta panākt vairākumu atbalstu visā parlamentā, kas atbilst arī sarunu tālākam virzībai. Skaidri panākt objektīvu risinājumu. Mēs esam norādījuši uz kļūdām. Tagad ir jānodrošina tas, ka arī pozitīvie sasniegumi tiek uzsvērti. Un lūk, referenti tieši tā mēģināja to darīt, un es ceru, ka jūs arī to novērtējat. Pat ja arī visas detaļas, protams, šeit nav atspoguļots, bet jūsu galvenās idejas visas ir iekļautas. Rīt par to balsosim, un esmu pārliecināts, ka to mēs arī varēsim tad arī tālāk atrisināt. Ja jūs gribat vēl kaut kāds grozījums pēdējā brīdī ieviest, nu, tas man nepārliecina. Manuprāt, kompromisa grozījums jau bijuši pieejami vairāku, diezgan pietiekami ilgu laiku, un es šāds pēdējā brīža grozījums noraidu. Brit kolēģi norādīja vēl daži, ka nav viss iekļauts pareizi kompromisos. Nu, visus jau nemaz, protams, ka nevar idejas, jo sādāk vispār nav iespējams sagatavot šādu ziņojumu. Paldies, es atvainojos, ka vēl lūdzu vārdu. Man šķiet, ka šeit varētu būt kāds pārpratums par vīzu režīmu liberalizāciju. Ja Eiropas Savienība to piedāvā, tad tas attiektos uz Turcijas pilsoņiem. Tas nozīmē, ka Turcijas pilsoņiem nebūtu nepieciešamas vīzas, lai iebraukt Eiropas Savienībā un Schengen zonā, bet joprojām turpinātos pasu kontrola uz robežām. Un tāpat uh, bezvīzu režīms neatieksies uz visiem tiem, kas caur Turciju dosies uz Eiropas Savienību, un tādēļ es īsti nesaprotu šīs bažas par to, ka tas uh, jebkuram uh, ceļotājam no Turcijas uh, atceltu prasību pēc vīzas. Es domāju, ka šeit būtu jāprecizē par, par to mēs runājam arī Libe komitē. Tas nenozīmē, ka vīzu prasības tiktu atceltas visiem, kas, kas dodas uz Turciju. Paldies, šis uh, jautājums, es domāju, var tik apspriests arī vēlāk. Vai mēs tagad sāksim vēl jaunu diskusiju? Hauit kungs, lūdzu. Patiesībā tas ir jautājums par procedūru, kas nav saistīts ar uh, iepriekšējo punktu. Es pilnībā piekrītu, ka Omen Rotens kundze jāpiekrīt zināmām jautājumiem, lai panāktu kompromisu, bet pagājušā gada balsojumā arī mums bija liela sarežģījuma, jo tika teikts, ka ir iekļauti jautājumi kompromisos, bet patiesībā nebija iekļauti kompromisos, un tad bija jautājumi, kas bija papildus jāiekļauj balsošanas sarakstā, un es gribētu dzirdēt no jums uh, garantijas, ka tas tā nav. Omen Rutens kundze, es eh, runāju arī ar jūsu grupas pārstāvjiem vakar, un jūsu Hovit kungs nedaudz nokavēt sākumu nedzirdējāt, ko Gomes kundze teica šorīt, bet es domāju, ka jūs varētu šo jautājumu izrunāt. Es tikai gribēju precizēt visu protokolam, saka Hovit kungs priekšsēdētāji, jā, es aicinu tagad pārtraukt šo diskusiju un virzīties uz priekšu mūsu darbā un pāriet pie ziņojumu par Serbiju.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 Turpināsim darbu. Not out of the room. On the next topic, not out of the... Ne, tas nenozīmē, ka visiem tagad jāiet ārā no zāles. Nē, mēs turpināsim darbu pie nākamā jautājuma. Turpināsim, kolēģi, lūdzu. Vē, bet vēl nav darba apstākļi piemēroti, diemžēl. Kolēģis, please, please. Kolēģi, lūdzu, lūdzu. Lūdzu, tie, kam kaut kas ir apspriežams, ejiet ārā no zāles, runāt, bet pārējie lūdzu palieciet zālē un uh, mums ir nepieciešams klusums, lai mēs varētu turpināt darbu. We need more authority, so. Mums ir lie nepieciešama lielāka autoritāte, un tāpēc dodu arī uh, priekšsēdētāju krēslu atpakaļ Broka kungam. Das <coughs> hast du Peter gegeben. Der hat das Telefon beantwortet. Nein, das ist das. Hat das das, das hier? Start. I have to check it. Sure. <laughs> Okay. So, Mr. Kacin, you have the floor. Kacin, kungs, vārds jums. Kolēģi. Godātais priekšsēdētāji kolēģi. Vispirms apsveicu un paldies arī sekretariāta darbiniekiem. Īpaši pateicot sevai Mārai, kura ļoti nopietni pie šī ziņojuma strādājusi. Paldies arī manai komandai un asistentam Sašam, un paldies arī referentiem, kas, ēnu referentiem, kas ļoti labi strādājuši pie šī jautājuma, lai nodrošinātu arī uh, lielu, ar lielu prieku arī šo tiešām labo rezultātu. Uzskatu, kā ziņojums par Serbiju, šobrīd mēs varam to izskatīt daudz labākā uh, noskaņojumā nekā tas bija, piemēram, pirms mēneša. Esam panākuši tiešām būtisku virzību un tagad jau mm, varam runāt par konkrēto noteikumu ievērošanu, lai Serbijai varētu jau piešķirt kandidātu statusu un tāpēc arī mēs arī redzam, ka arī tālāk tas jau tiks kā rekomendācija virzīts uz Eiropas padomas sēdi. Un tālāk tie ir svarīgākas lietās, kas ir no, izdarīts, lūk, ir panākts reģionālās sadarbības nolīgums ar Prištinu par to, kā tad to varētu nodrošināt reģionālo sadarbību, un te jau ļoti labi darbi ir uzsākti, un arī tehniskā līmenī mēs varētu nodrošināt tālāko robežu pārvaldību sadarbībā ar OLEX un KFOR mēs esam norākuši par to, ka atrisinām daudzos jautājumus no Serbijas puses. Tāpat arī uzsākts arī atsevišķo incidentu novēršanas darbi. Nu, tie ir visi svarīgākie jautājumi, un tāpēc ir tagad pamats un prieks teikt, ka Eiropas padome Serbijas eh, um, valsts pieteikumu, tātad ir gatavi izskatīt kā kandidātu valsts status. Man gan ir jāizsaka nožēla, ka atsevišķas dalībvalstis mēģinājušas bloķēt Serbiju pēdējā brīdī, bet tas ir pilnīgi, pilnīgi nepieņemami, pilnīgi nepareizā veidā. Ziņojumam vēl arī papildus seko mutisko grozījumi, un es aicinātu kolēģus nebalsot pret šiem mutiskiem grozījumiem Mm, mums jāpanāk tiešām būtisks um, tāds politisks ziņojums. Galu galā, Serbija šobrīd tuvinās Eiropas Savienībai, viņi tuvinās svarīgākām lietām, korupcijas apkarošanai un tiesiskas valsts izveidē. Ilgus gadus tur bija stagnācija, bija politiskās um, blokāts no Kosovā puses arī un Kosovas jautājumā, un uh, ir bija ļoti sarežģīta arī sadarbība ar Eiropas eh, kara noziegumu, kara noziegumu tribunāls bijušajai Dienvidslāvijai. Tagad mēs redzam, ka situācija ir mainījusies, Serbija ir gatava iegūt kandidātu valsts statusu, un Serbija ir uzņēmusies, tās vadītāji ir uzņēmusies saistības arī modernizēt Serbiju, apkarot korupciju un arī Līdz ar to jau par to riecina arī lietas, kas tiek nodotas izskatīšanai tiesā par skandaloziem korupcijas skandāliem valsts iepirkumu gadījumos. Tāpēc mēs te uzsveram atsevišķo neatkarīgo iestāžu lomu, piemēram, ombuda izveidi un arī korupcijas apkarošanas biroja izveidi. Ir īpaši apsveicams mm, Serbijas veikums organizētās noziedzības apkarošanā. Tāpat tiek uz, uzlabots attiecības ar Horvātiju un Serbiju Melkalni. Melkalni. Un tāpat mēs uzskatām, ka tas ir arī skaidrs um, arī iedrošinājums Maķedonijai, kas sagaida, ka tiks uzsākt sarunu sadaļas. Rietumbalkānu valstis varētu tad iegūt arī kandidātu valsts statusu. Bosnijai un Hercegovinai ir jāpaliek kā vienotai teritorijai, to nedrīkst politiski sadalīt. Tā, protams, tad paliek kā multireliģiska eh, un multi arī etniska valsts, kura ievēro savus kritērijus. Serbijā vēl ambiciozāk ir jāvirzās uz daudzo mērķu sasniegšanu ir jāuzsāk iestāšanās sarunas, īpaši par 23. un 24. sadaļu tieslietas un arī iekšlietas, lai līdz ar to skaidrāk iezīmētos Eiropas dimensija un lai to saprastu visi Serbijas iedzīvotāji. Līdz ar to mēs arī varētu nodrošināt labāku dzīvi iedzīvotājiem un nodrošināt šādu labāku situāciju Rietumbalkānos. Serbija to var, un Viņi var strauji tuvoties Eiropas Savienībai un tālāk virzīties pa Serbijas Eiropiesku attīstības ceļu. Serbija jau iezīmē sevi kā Eiropas dalību valstu, un es domāju, ka rītdienas balsojumu to apstiprināsim. Paldies! Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties Kacina kungam. Viņš ir sagatavojis izcilu un līdzvarotu ziņojumu, kas pievērš uzmanību uh, svarīgākajiem jautājumiem. Mm, jāsaka, Serbija lēnām virzās uz Eiropas integrācijas procesu, bet tāpat visi esam viensprāts, ka uh, šai valstī vēl tāls ceļš ejams. Protams, ļoti svarīgs ir tiesiskuma jautājums, un um, 23. 24. saruna sadaļa ir šī procesa centrā. Vēlēšanas uh, notiks uh, drīz mēs nezinām, kāds būs to rezultāts, varbūt pie varas nonāks pilnīgi jauna valdība, un arī tad ra var rasties jautājums, kādā mērā jaunā valdība pārņēmis iepriekšējās valdības mantojumu. Manuprāt, attieksmē pret šo ziņojumu jābūt ļoti nopietnai. Šeit ir doti visi pareizie signāli Serbijai un patiesībā visam Dienvidu Austrum Eiropas reģionām. Serbija ir ļoti svarīga šā reģiona stabilitātei nākotnē un arī ir svarīgi, lai uh, Bēļģija um, atzītu, ka tās nākotne ir Eiropas savinībā un tas garantētu visa reģionu stabilitāti. Gomešs kundze. Paldies priekšstādētājiem. Es arī vēlētos pateikties Kačinkungam par uh, ļoti līdzsvaroto un konstruktīvo ziņojumu. Mm. Šis ziņojums uh, parādās ļoti svarīgā brīdī. Manuprāt, padomēji būtu jāuzklausa rek rekomendācijas un jāpiešķir uh, Serbijai kandidātu valsts status, ņemot vērā sasniegto progresu pēdējo gadu laikā, it īpaši sadarbībā ar kara noziegumu tribunālu bijušai Dienvidslāvijai attiecībā uz Ratklo Mādiču un Goranu Hadžiču. Bet arī uh, citās jomās uh, ir īstenotas reformas, proti ir uzsākta cīņa pret organizēto noziedzību, un, protams, arī ir panākta pagājušajā nedēļa vienošanās starp Belgradu un Prištinu ar mērķi iztenot reģionālu sadarbību. Un tiek atzīta arī Kosovas līdzdalība reģionālajos fórumos. Uh, Tas ir nozīmīgs solis. Protams, mums ir lielas cerības eh, tagad, eh, ka eh, šā, tas tiks arī īstenots praksē. Mēs bijām klāt, kad šī parakstu šis uh, nolīgums tika parakstīts un bija skaidrs, ka prezidents Boris Tadičs un vāras iestādes apzinās, kādas cerības ir saistītas ar šo soli un ka ar uh, vien lielākas prasības Serbijai ir saistītas ar kandidātu valsts statusa piešķiršanu, ja tā izlēms padome. Tāpat uh, prezidents Tadičs uzsvēra, ka ļoti nozīmīga ir cīņa pret organizēto noziedzību, ko viņa valdība ir uzsākusi. Es domāju, ka tas ir jāņem vērā. Protams, mēs ceram Un mēs zinām, un arī viņi zina, ka ļoti daudz kas ir jādara, lai izpildītu Kopenhāgenas kritērijus, ir tīpaši attiecībā uz tiesu sistēmas reformu, cilvēku tiesību, minoritāšu tiesību aizsardzību. Uh, un tāpat domājot par citiem demokrātiskas sistēmas uh, darbību, lai nodrošinātu tiesiskas valsts pastāvēšanu un uh, tirgus ekonomikas darbību. Šis lēmums uh, tiks pieņēmts izšķirošā brīdī. Jautājums ir tā, vai mēs atbalstīsim Serbijā tos spēkus, kas ir iestājušies uh, par Kopenhāgenes kritēriju izpildi un par uh, Eiropas orientāciju Serbijā, jo Serbija tiešām ir uh, Eiropeiska valsts, kas piedara Eiropai, vai arī mēs uh, stiprināsim tos spēkus, kuri par spīti tam, ka pat daži no viņiem apgalvo, ka viņi ir par uh, Eiropas integrāciju, bet neko konkrēti šie spēki nav darījuši gluži pretēji. Eirozonas krīze ļoti Uh, negatīvi pēc viņu domām ietekmē situāciju Serbijā. Un mēs nedrīkstam stiprināt šo spēku pozīcijas, un uh, tādēļ šis lēmums ir ļoti svarīgs un cerams, ka padomi uzklausīs mūsu referenta ieteikumus. Mana kolēģe Elīna Nekopa, diemžēl, nevarēja piedalīties šajā sanāksmē, viņa ir ceļā šobrīd um, ceru, ka esmu paudusi viņas viedokli pietiekami precīzi. Jā, un vēl viņa lūdza pateikt, ka parlamentam ir jābūt konsekventam savos politiskajos paziņojumos un jāiestājas uh, par to, ka arī Serbijas gadījumā eh, divpusējie eh, jautājumi nevar būt šķērslis eh, integrācijas procesam Eiropas Savienībā. Lunāčeks kundze. Jā, <clears throat> I think. <clears throat> yeah. Well, actually, the division of. Jā, patiesībā zaļo grupā darba dalīšana ir tāda, ka Franciska Brantner ir galvenā mūsu pārstāva šajā jautājumā, bet, diemžēl, viņa šobrīd nevar piedarīties, piedalīties sanāksmē, viņa atvainojas par to. Es mūsu abu vārdā varu teikt, ka ir uh, tiešām labi, ka Serbija ir saņēmusi pozitīvu ieteikumu un ka tā tagad kļūs par kandidātu valsti. Tas nozīmē, ka Serbija būs spēlu, spērus nākošo soli iestāšanās procesā. Saruna atsākšana ar Kosovu liecina par to, ka attiecības starp abām valstīm varētu uzlaboties. Vēl viens pozitīvs signāls ir tas, ka aptaujas Serbijā rāda, ka Eh, kandidāta status piešķiršana dos vairāk balsu nekā eh, atņems eh, balsu sarunu uzsākšana ar Prištinu. Un līdz ar to tie, kas iestājas par dalību Eiropas Savienībā, uzvarēs nacionālisti šajās procesā. Diemžēl runātājai atslēdzās mikrofons. No, my, my microphone doesn't work. This one is on.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 es saku, ka tas ir ļoti labi, ka izredzes kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti būs uh, pretspēks nacionalistiskiem noskaņojumiem. Ja Serbija vēlas spēlt šo jauno soli uz priekšu, te ir jāsāk vēl padziļinātāks reformas kā līdz šim, un Kačina kungs jau norāda tās jomas, kur nepieciešams veikt um, tālajošas reformas, it īpaši nosakot uh, kritērijus 23. 24. sadaļas atvēršanai. Mēs norādījām uz virkni jautājumu, cevišķi uh, cilvēktiesību ievērošana, objektīva tiesu darbība, cīņa pret korupciju un tāpat arī progresa turpināšana attiecībās ar Kosovu. Uh, Mēs esam uh, apmierināti ar ceturtā kompromisa tekstu par šo jautājumu, bet tomēr mēs lūgsim dalītu balsojumu par vārdu administratīvas pēdējā teikumā. Kad mēs runājam par robežām un uh, robežšķirtnēm mēs runājam par integrētu robežu pārvaldību, bet nerunājam par administratīviem jautājumiem, bet tās taču ir robežas, mēs lūgstim dalītu balsojumu vai atsevišķu balsojumu par šo jautājumu, bet kopumā mēs esam apmierināti ar šo ziņojumu un vēl vairāk priecājamies par Serbijas panākto progresu. Cerams, ka tas turpināsies. Kukankungs. Paldies priekšsādātāji, liels paldies Kacinkungam, mūsu referentam, ne tikai par to, ka viņš ir sagatavojis ļoti labu uzmetumu, bet arī par to, kā viņš sadarbojās ar ēnu referentiem un citiem kolēģiem, lai uh, sagatavotu tekstu, kurš varētu saņemt pēc iespējas plašu deputātu atbalstu, un esmu par to pārliecināts, ka tā tas arī būs. Tāpat vēlējos uzslavēt serbu pārstāvjus par viņu centieniem uh, panākot ieteikumu piešķirt Serbijai kandidātu valsts status, status, cerams, ka padome tā arī rīkosies. Serbijā ir tagad iespēja spērt izšķirīgu soli uz priekšu integrācijas procesā šajā gadā cerams, ka mēs apstiprināsim ziņojumu, kas atbalstīs šos centienus un mērķus. Manuprāt, ja mēs saglabājam integrācijas procesu kā svarīgu politisku jautājumu, tas veicinās integrācijas procesu visā reģionā. Tā pašā laikā Serbijai šis, kā to daudz cilvēku norā, kolēģi norādīja, tikai sākums. Procesa sākums ir vēl daudz jāstrādā. Uh, kompromisa grozījumi, manuprāt, ir pelnījuši mūsu atbalstu. Tāpat augstu jānovērtē arī uh, pēdējās vienošanās ar Kosovu par uh, reģionālo sadarbību un integrētu robežu pārvaldību. Tas viss jau ir iekļauts kompromisos, un tomēr uh, ir jābūt uh, rūp rūpīgai pāraudzībai par to, kā tiek īstenoti nolīgumi. Un šeit uh, tas sakāms par abām pusēm, gan Serbiju, gan Kosovu. Un tādēļ es augstu vērtēju arī Serbijas uh, prezidenta attieksmi pret neseno referendumu Ziemeļu Kosovā. Cerams, ka Serbijas varas iestādes turpinās uh, īstenot šādu attieksmi arī organizējot uh, ser, vēlēšanas Serbijā, tā ir skaitā uh, ziemē, situācija Ziemeļu Kosovā. Cerams, ka Serbija izvairīsies no soļiem, kas varētu radīt nevajadzīgas problēmas runājot par vēlēšanām Serbijā, cerams, ka tās nodrošinās pēctecību e, valsts e, integrācijas procesā Eiropas Savienībā. Paldies! Kā? Thank you, Chairman. I only took the... Paldies! Es tikai lūdzu vārdu, lai atkārtotu to, ko teica citi kolēģi. Es gribu augstu novērtēt nolīgumus ar Belgradu un Prištinu. Uh, šajā procesā augstā pārstāv un komisārs Fulle ir devuši savu ieguldījumu. Tā ir radoša pieeja, kas palīdz Kosovai piedalīties reģionālās sanāksmēs. Un ir uh, atrisināts uh, interesantā veidā status jautājums manuprāt, jautājums var atrisināt, ja ir politiskā grība, ja ir radoša pieeja, pat ja šķēršļus uh, nevar uh, pilnībā likvidēt, un tādēļ es vēlu panākumus Serbijai kā kandidātu valstī. Es ceru, ka pēdējie šķēršļi padomē tiks eh, likvidēti eh, galotņu tikšanās laikā, un tas arī uzlabos turpmākās attiecības starp Serbiju un Kosovu. Paldies! Thank you very much. Um, I think. Uh... Paldies. Uh, domāju, ka jūs zinat, ka šis ir ļoti svarīgs brīdis, kad mēs runājam par eh, eh, ļoti eh, svarīgas valsts iespēja kļūt par Eiropas Savienības dalību valstu. Referents pauda nožēlu par to, ka dažas valsts vakar padomē pauda zināmas iebildes. Es daudz maz pārzinu situāciju vismaz vienā valstī, kura izteica Uh, šādus iebildes. Gribu atzīmēt, ka šis uh, lēmums nav tāds valstiskā līmenī pieņemts, par to mēs neko nedzirdējām, nezinājām, par to mēs uzzinājām tikai caur Serbijas presi, kad uh, mēģinājām saņemt kādu skaidrojumu, nekādu skaidrojumu nebija. Otrām kārtām jācenšas saprast šīs pozīcijas loģika, jo nebija nekāda dialoga. Jācenšas saprast, Cenšoties eh, šādu loģiku izprast, tas ir sarežģīti, jo jāsaka, ka šajā gadījumā tas neatbilst arī tām cerībām un eh, gaidām cilvēkiem konkrētajā valstī. Tas eh, rada lielu jautājumu zīmu attiecībās ar Eiropas Savienību laikā, kad Eiropas Savienība ir ļoti aktīvi centusies risināt ļoti sarežģītu jautājumu starp Serbiju un Kosovu. Man liekas, ka nedaudz negodīgi. Tas ir bijis negodīgi arī pret serbu pusi, jo Serbija ir bijusi draudzīga attiecībā uz to valsti, par kuru es runāju. Un arī viņiem ir cerības kļūt par Eiropas Savienības valsti kādu dienu. Other elements, like, uh, for instance, Un es domāju, ka arī citi elementi, varbūt kaut kāds vēstījums vai signāls par Schengenu, arī varētu būt iespējams skaidrojums, bet mans personīgais viedoklis ir tāds, ka nevar uh, pa nepareiziem ceļiem nodrošināt kaut kādas tiesības, jo tad arī tās būs nepareizas. Tāpēc gribu paust, paust cerību, ka šī pozīcija tiks mainīta un ka šī iebilde tiks atsaukta, jo galu galā uh, vienīgās puses, kuras šādu problēmu var atrisināt, ir tās konkrētās puses. Un, ja būs nepieciešams eh, dot signālu serbiem, es domāju, ka tas jau ir izdarīts. Un mums vajadzētu apzināties, ka kļūstot par kandidātu valsti, tiek nodrošināts monitorings. Un mēs zinām to no savas pieredzes, tātad, ka šis monitorings turpinās. Uh, Un es ceru, ka šīs iebildes tiks atsauktas un šīs konkrētās uh, valsts uh, nostāja, un es negribu konkrēti nosaukt šo valstu vārdā, bet es ceru, ka tās pozīcija tiks tomēr mainīta. In, in dis... Jā, privāti mēs par šo jautājumu varam runāt, uh, un es arī nosaukšu valsts nosaukumu, bet tagad nē. Check, vielleicht können Sie mir helfen. Uh, Lunačeka uh, kundzei vārds. Jā, ja, es kann es probieren. <laughs> vielleicht das, woher. Nu, cik pateikt, kura valsts arī? Nu, es varētu mēģināt, ja jūs to vēlaties. Nu, labi, paldies Kačina kungam. Gribētu pateikt Kačina kungam par, paldies par ziņojumu un par kompromisiem. Kolēģi jau ir pārunājuši vairākumu aspektu. Es gribētu pievērst uzmanību konkrētiem specifiskiem jautājumiem attiecībā uz dialogu, progresu un tām lietām, kas Serbijai būtu jādara nākotnē. Es pati ļoti pozitīvi vērtēju pagājušās piekdienas dialogu un vakardienas vienošanos, ko panāca visas dalībvalsts par Serbijas dalībvalsts status un arī par Kosovu un par tālākas izpētes veikšanu sadarbībā ar šo valsti. Domāju, ka kā jau Kukankungs norādīja, joprojām Serbijai ir ļoti daudz darāmā gan valsts iekšienē, gan arī attiecībās ar Kosovu. Un uh, Edvards arī uz to jau atsaucās, ir skaidri jānorāda Serbijas valdībai, ka nedrīkst notikt uh, eh, Ziemeļa Kosovā vietējās vēlēšanas, un tas nav pieļaujams. Tādam ir jābūt signālam arī no Eiropas Savienības parlamenta, no mums, tam ir jānāk arī no padomas, ka no šāda risinājuma vajadzētu atteikties. Tāpat arī nolīguma ieviešana ir jānodrošina, un ne tikai tas. Esmu pārliecināta, un es zinu, ka daudzi vēlas, lai dialogs turpinātos pēc uh, vēlēšanām Serbijā. Uh, Uh, pirms tam tam nebūtu nozīmes, to mēs zinām, bet telekomunikācijas, enerģētika šie jautājumi vēl nav izskatīti un uh, tiem vajadzētu ķerties klāt. Un, protams, Kosovas līdzdalība, kā tas ir norādīts dialoga nolīgumā, un Serbija kā viena no neatzīstošām valstīm ir aicināta atbalstīt šo procesu. Uh, es gribētu ierosināt arī uh, ECO ir reģionāla organizācija un uh, domāju arī tur Kosovai kā tādai vajadzētu būt pārstāvētai. Domāju, ka tagad, kad Serbija kļūst par kandidātu valsti, šis fakts uh, ir ļoti svarīgs valstī, un uh, es domāju, ka ir ļoti svarīgi Serbijā piešķirt kandidātu statusu, bet ir jāizvērtē arī, cik godīgi notiek ieviešana un kā tā turpināsies, jo Eiropā princips ir sadarbība, nevis konfrontācija, un tur ir nepieciešama virzības priekšu. Tas ir galvenais, ko gribēju pateikt eh, par Serbiju un Kosovu. Katrā ziņā Jelko vēlreiz paldies eh, par ziņojumu. Paldies, no manas puses arī komentārs. Man ir prieks par to, ka tiek piešķirts kandidātu valsts status, tiks piešķirts Serbijai. Viņi ir nozīmīgs partneris reģiona stabilizācijām. Un līdz ar to mēs sniedzam pozitīvu signālu. Vienlaikus jābūt skaidrībai, un tas nozīmē arī atsevišķu valstu, protams, nostāju, ka mums ir jāskatās arī, ko mēs sakam arī savos gados jomos. Tātad Serbijai ir pienākums arī iestāties kā varbūt vidutājs, mierinātājs, tad, jā, ir ļoti sarežģīti īstenot atsevišķās Eiropas Savienības misijas. Jo mēs redzam, kādas ir bijušas arī atsevišķās tiešām ļoti kaitīgās darbības, kaitnieciskās darbības arī pret Eiropas Savienību, un tāpēc Serbijai būtu jānodrošina tās, ka kādā ziņā, ka miers un šis viss process izlīgums nav pašsaprotams, un Serbijai vajadzētu ļoti atbildīgi rīkoties šādās situācijās. Piemēram, jautājums par Kosovas pamattiesību atzīšanu un pamatbrīvu nodrošināšanu un par viņu lomu jaunajā procesā, lai nekādā ziņā nepieļautu jaunas darbības, kas apdraud visu šo procesu un mieru. Tāpēc viņiem ir skaidrāk tas jāuzsver un tas ir precīzi jāformulē. Tātad mums arī līdzatbildība, un Serbija arī jāsaprot savu atbildību par personām, Eiropas pilsoņiem, kas tur atrodas šobrīd un pilda savu misiju. Tālāk vārds. Adurāks kungam, lūdzu. Ευχαριστώ. Εγώ θα είμαι από εκείνους οι οποίοι... Angulakis kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, uzskatu, ka Serbijas eh, iestāja Eiropas Savienībā šī virzība procesu padara negatīvāku, vai nu tas ir strādājošiem vai lauksaimniecībā nodarbinātajiem. Es to saku no pavisam nesenas pieredzes. Grieķijā Eiropas Savienība piedzīvo milzīgu a, eh, krīzi, mēs esam piedzīvojuši negatīvu izaugsmi. Uh, vai citiem vārdiem sakot, eh, izaugsme ir aizgājusi negatīvā virzienā. Un es domāju, ka viņiem vajadzētu uzdot jautājumu Serbijā, kādā savienībā viņi vēlas iestāties. Es baidos, ka uh, serbu cilvēkiem nāksies maksāt ļoti augstu cenu. Viņi jau ir daudz un augstu maksājuši. Uh, viņi pārcieta NATO veicinātu karu, tāpat viņi izcieš uh, uh, dažādas grūtības šajos jaunajos soļos, tāpat arī nolīgums ar uh, uh, Kosovu, te es atcaucos uz neseno nolīgumu. Tāpat ir dažādi citi līgumi un sarunas, ko tas viss uh, nozīmē. Tas nozīmē, ka tas būs vēl viens solis tajā pašā virzienā, un es domāju, ka mums nevajadzētu būt nekādām ilūzijām par to, kas reāli notiek. Domāju, ka centrālais jautājums, kas šeit likt uz spēles, ir ir izaugsma un attīstība, un pastāv ļoti liela iespēja, ka būs atkal reakcija pret Euleks un Keiforu, pret viņu klātbūtni Kosovā, un var saprast, kāpēc ir šādas reakcijas, jo cilvēki izjūt šos spēkus kā okupācijas spēkus. Un uh, nedomāju, ka uh, kāds cilvēks varētu justies laimīgs par okupāciju. Tādus signālus, es domāju, mēs esam saņēmuši arī no Afganistānas un citām vietām pasaulē. Tādējādi es domāju, ka serbiem būtu labi, ja viņi nestātos Eiropas Savienībā, jo pretējā gadījumā mēs vainosim viņus par to, kas varētu potenciāli saiet šķērsām viņu valstī. Gribu izmantot šo iespēju un gribu nosodīt Junker kungu, kurš izsaka draudus Grieķijai un saka, ka tie, kas ir eh, pret, eh, ka pret eh, finanšu maksājumu samazināšanu Grieķijai, ka tie ir pret Eiropas kopienu. Paldies, vārds. Sitkai kolēgu Kacīnu. Telis kungam. Ja, paldies, Kacīnu kungam, par sagatavoto ziņojumu. Manuprāt, tas ir precīzi iezīmē svarīgākos atskaits kritērijus un precīzi iezīmē jauno virzību. Tas arī izriet konkrēti no tiem mērķiem, kuriem līdz šim daudz negribēja īstenībā noticēt, bet lūk, situācija ir notiekusi. Situācija ir uzlabojusies, un Serbija ir ievērojusi tos nosacījumus, kuri līdz šim viņam likās neies, neiespējami. Tagad viņi ir jau pieturīsies kandidātu valsts statusam. Apsveicam. Un tagad mēs redzam, kas tas, kur notiek Serbijā un visā reģionā, ir tiešām jāvērtē pozitīvi. Es domāju, ka kandidātu valsts status piešķiršana nodrošinās arī dinamiskāku politisko procesu un stabilitāti. Un tam būs tiešām pozitīvs seks visā Eiropas Savienībā. Paldies! Thank you, Chairman. Um, I... Paldies, priekšsēdētāji, es ar lielu prieku uh, saskatu uh, Kacina kunga prezentācijā tādu pozitīvu noti un uh, Ja Kacinkungs ir pozitīvs par Serbiju, tad Serbijas eh, progresam vajadzētu būt tiešām ievērojamam. Es eh, tāpat arī domāju un esmu piefiksējis faktu, ka Kacinkungs norādīja, ka vecais ziņojums, ja tā to varētu saukt, ka tas ir politiski novecojis un ka nepieciešami mutiski grozījumi, eh, kurus arī vajadzētu atbalstīt. Un es piekrītu Kacinu kungam, uh, norādot, ka šis, šie mutiskie grozījumi ir jāatbalsta un ceru, ka tie tiks atbalstīti, lai mēs tādā veidā aktualizētu šo ziņojumu un padarītu to par noderīgu politisku instrumentu turpmāk pieņemamiem lēmumiem. Esmu pārliecināts, ka rīt Nē, parīt, es šeit runāju par padomu sēdi, kā Eiro padomē parīt tiks apstiprināts Serbijai kandidāta valsts status un uh, šis apstiprinājums vai šis status būs ārkārtīgi svarīgs ne tikai Serbijai, bet visam reģionam un visai Eiropas Savienībai, jo mēs nevaram iedomāties labi integrēts Rietumu Balkāns bez Serbijas. Mūsu referents un citi kolēģi pauda zināmas bažas un bailes, ka Daži bilaterāli jautājumi varētu radīt jaunus šķēršļus Serbijas virzībai Eiropas virzienā. Es domāju un ceru, ka šīs bāžas ir nepamatotas. Katrā ziņā nevaru runāt tās valsts vārdā, kuru paškūkungs nenosauca, bet atbilstoši jaunākā informācija, ko ieguvu šorīt un arī vakar vakarā, domāju, ka es drīkstētu izteikties un domāt, ka Rumānija saglabās savu uh, apņemšanos pastāvēt uz Eiropas, uh, Eiropaisko virzību un ka tā nav kaut kāda. In concluding, is that perhaps us ka tā nav liekulīga attieksme no Rumānijas puses. Katrā ziņā mums ir jāmācās no šī gadījuma, no šīs pieredzes, ka valsts, kas ir dalība valsts, kas eh, saņem tādu negodīgu attieksmi pret sevi, ka tai nevar vienmēr prasīt būt tik eh, racionālai un eh, devīgai un visā citādi labai, kāda tā varbūt ir. Tas varbūt ne tik tieši saistās ar Serbiju, bet ar citiem elementiem, kas ir eh, devuši pamatu šīm bažām, kuras tika izpaustas un kurām es arī piekrītu, bet es ceru, ka es esmu saņēmis eh, eh, tagad labu informāciju un es varētu cerēt, ka parīt šī problēma tiks pārvarēta. Paldies, mans secinājums ir tāds, ka jā, tā tiešām ir Rumānija laikam gal galā. Liels paldies! Hobit kungs tagad. Disrespect. Arī man ir liels, liela cieņa pret Kacina kunga darbu, un es gribu viņam pateikties par uh, kopīgo darbu. Kā jau jūs uh, pats norādījāt, Pasko kungs, šonedēļ un šajās debatēs mums ir uh, jānosprauž tāds zināms precedents. Mēs šeit nerunājam tikai par grozījumiem un uh, detaļām. Tas, protams, ir ļoti svarīgi mm, Serbijai un uh, visai Eiropai, bet uh, ir tīpaši arī mums, kas uzskata, ka Balkānu valstīm ir vieta Eiropas Savienībā. Mums ir jārīkojas, lai mēs nepieviltu šīs valsts un Eiropu. Esmu lepns, ka Balkānu referenti kopā ir parakstījuši vēstuli padomei, apstiprinot, ka mēs vēlamies, lai Serbijā tiktu piešķirts kandidātu valsts status, tāpat arī Melnkalnei. Un uh, Kacina kunga vadītajās sarunās tika pausts viedoklis, ka mums ir jāuztur uh, spiediens, jāprasa dialogs starp Prištinu un Belgradu. Mums ir uh, nepieciešams, lai augstā pārstāva loma tiktu saglabāta, šim spiedienam ir jāturpinās, un es uzskatu, ka uh, mums, un gribu lūgt arī kolēģis to ņemt vērā un referentus, kas strādā ar bijušajām Dienvidslāvijas republikām. Domāju, ka ļoti svarīgi, lai lai arī valstīm ir jābūt tādā godīgu, godīgas kompetences procesā, mums šeit parlamentā mēs nedrīkstam tā teikt izspēlēt šādu kārtu vienu valsti pret otru valsti, tāpēc es pozitīvi vērtēju Serbiju kā kandidātu valsti un uh, lūdzu tos, kas atbalsta šo nostāju, atbalstīt arī manu ziņojumu un uh, bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas virzību. Paldies! Nākošais runātājs. Paldies! Es sākumā nebiju nolēmusi piedalīties šajās diskusijās, bet tie bija vairāk jūs komentāri, kas man lika tomēr izteikties. Tagad, kad esam secinājuši, ka šī nenosauktā valsts ir Rumānija, un tas ir labi, ka mēs tagad zinām, gribu skaidri izteikties par diviem jautājumiem. Serbija nav tā valsts, kura ir visproblemātiskākā, vai arī, teiksim, vienīgā valsts, kurai ir problēmas ar uh, mazākumtautībām. Es nesaku, ka Serbijai nav nekādu problēmu un ka situācija nav iespējams uzlamo, uzlabot. Bet es saku, ka tā nav vienīgā valsts, un es saku, ka šis jautājums to nedrīkst izmantot, lai neļautu Serbijai virzīties uz Eiropas Savienību. Tāpēc lūdzu, tagad, kad mēs zinām, ka tā ir Rumānija, dariet jūs pats visu iespējamo, un es lūdzu visus pārējos kolēģus šeit, lūdzu sazinieties, runājiet ar rumāņu kolēģiem un panā, panāciet, lai šis jautājums nekļūst par to šķērsli, kas eh, kavēs Serbiju virzībā uz Eiropas Savienību, neņemot vērā visu pārējo, visās citās jomās sasniegto. Paldies, eh, paldies jums, un es domāju, ka tas man palīdzēs arī nākošās vēlēšanās. Eh. Now, Mr. Kacin, to round up. Vārds Kacina kungam vai arī vēl no komisijas kāds ir neatsimredzot, tad vārds Kacina kungam noslēguma vārdiem. If, uh, Ja, paldies, ja komisija neko nevēlas izteikties, es viņu vietā nevaru neko teikt, bet katrā ziņā paužu nožēlu, ka mēs esam mainījuši darba kārtību un daži ēnu referenti nebija klāt, bet es gribētu paust atziņu, ka šīs debatas bija ārkārtīgi pozitīvā garā, plašas vienprātības garā, lai varētu aktualizēt un papildināt pamata tekstu ar tām pozitīvajām uh, tendencēm, kādas ir iezīmējušās. Jā, Šaklīna kungs teica, ka vēlēšanas tuvojas, bet nekas nav paredzams, uh, bet, nu, paldies Dievam, jebkurā gadījumā tās nav tā kā vēlēšanas Krievijā, bet varbūt sagaidīsim vispirms rezultātus un uh, varbūt situācija Eiropā, atti Serbija attīstīsies tādā ļoti proeiropiskā garā, bet katrā ziņā gribu teikt, ka ir liels solis uz priekšu spērts. Negribu būt provokatīvs, bet jau iepriekš esmu teicis, ka dialogs starp uh, Belgradu un Prištinu bija vairāk, uh, nu, tā kā starp Belgradu un Belgradu, nevis starp Belgradu un Prištinu. Tātad tas, ko viņi ir panākuši šajā konfrontācijā paši ar sevi, to vajadzētu pozitīvi novērtēt priekšvēlēšanu gaisotnē, kas jau izplatās Serbijā. Tagad ir laiks Belgrads-Belgrads eh, dialogam. Bet tad, kad eh, laiks būs pagājis, es domāju, ir jāturpina dialogs starp Belgradu un Prištinu. Tur mums jāsniedz atbalsts un jāatgādina tas viņiem visu laiku. Man vairs nekas nav piebilstams Annas Gomešs teiktajam. No sociālistu grupas puses ir eh, bijuši daži paziņojumi, dažas uh, cerības. Zaļie arī ir prasījuši dalītu balsojumu. Uh, arī tas man nešķiet problemātisks, to mēs varam nodrošināt. Bija debatas par uh, konkrētām valstīm, Rumānija vai tā būtu vai kāda cita. Ir svarīgs sekojošais, lai tiktu pieņemts galīgais lēmums Jūs esat aicinājuši šeit Rumānijas kolēģus darīt visu viņu spēkā esošo. Tas nav viņu spēkos, tas ir uh, valdības, uh, valdību ziņā, pasesku kundzes uh, ziņā. Mēs informēsim, ka parlaments cer un sagaida, ka uh, prezidents uh, uztver šo pozitīvo signālu un sapratīs, ko mēs uh, sagaidām. Gal galā Angurakis kungam bija tāda ļoti ideoloģiska runa par eh, eventuālo iestāju NATO. Es ar šiem jautājumiem nenodarbojos, bet eh, domāju, ka iestāja NATO būtu ļoti noderīga Rietumbalkānu valstīm, jo tas došu, dotu drosības garantijas visām šīm valstīm un radītu daudz eh, pozitīvāku, pozitīvāku gaisotni. Tā ir milzīga statusa maiņa no kaimiņa uz sabiedroto, jo šajā gadījumā ir jāsadarbojas visdelegātākajos jautājumos nākotnē. Es gribētu jums pateikties par visu līdzšinējo sadarbību un te es atkal gribētu pieminēt šo īpašo konkrēto valsti un noslēgumā gribētu teikt – Mazākumtautību jautājumi pastāvēs vienmēr. Tie būs ļoti sensitīvi un svarīgi visām Rietumu Baltkānu kandidātu uh, valstīm, arī Serbijai. Bet uh, sarunas sākumā ir tāda iespēja prasīt, lai minoritātes, eh, kas jau ir atzītas vai kuras varbūt varētu, var organizēties valstiskā līmenī, ka tām ir jādod iespēja ievēlēt savus pārstāvis savas mazākumtautības eh, padomē. Tātad mums, ja šāda lieta notiek, tad mums vajadzētu dot atbalstu šādiem procesiem, jāturpina dialogs ar Serbijas varas iestādēm, lai varētu pārvarēt šo situāciju Un tāda saruna sākumā nevajadzētu diskutēt jautājumu par kādām konkrētām valstīm, kas aizstāv intereses uh, kaut kādai eventuālai mazākuma tautībai Serbijas teritorijā. Paldies visiem un es ceru, ka rīt mēs varēsim vienoties par lielāko vairumu grozījumu. Paldies, paskūkungam vārds. Paldies! Es tikai gribēju brīdināt jūs, kā viņa saņems uh, brīfiņu par to, ko es teicu, un pēc tam es uh, sniegšu informāciju par to, ko jūs teicāt. Arī to es nesapratu, saka priekšsādātāja kungs, šo kodēto ziņu. Pasko kungs saka, ka tas ir Balkānu sarunu veids, netieši šie signāli. Bet mums visiem vienkāršiem mirstīgiem, saka priekšsēdētājs, tas ir ļoti sarežģīti. Uh, this... Es domāju, ka mēs esam noslēguši šīs uh, sēdes eh, darbu. Tagad tiksimies pulksten trijos pēcpusdienā. Uh, tiksimies ar Jordānijas uh, ārlietu ministru. Es domāju, ka tā būs ļoti interesanta tikšanās. Ja mēs raugamies, kas notiek reģionā, tā tad tiekamies trijos pēcpusdienā.